Liebe Kolleginnen un Darbie kolēģi un kolēģis, mēs a, sākam šodienas komitejas sēdi. Mēs jau esam nedaudz iekavējuši, bet a, ir tāda diezgan saspringta darba kārtība, jo no ceturtdienas daži punkti tiks pārnest uz šodien, jo ceturtdien dažiem kolēģiem būs grūti pārstāvēt un prezentēt viņu uh, izstrādātos uh, punktus. Jūs redzat visu. Jūs dokumentos kādas valodas ir pārstāvētas. Un jūs zinat, ka mūsu sēde ir pieejama tiešsaistē. Lielākā daļa no tiem, kas uh, šeit tagad ir zālē, zina, ka man kā priekšstādātāji jāsaka, ka 20. aprīlī komisija ir pieņēmusi budžeta projektu. Komisārs Levandovskis uh, mums to prezentēja, un uh, visi dokumenti es, pie, es pieņemu, ka visi dokumenti ir izdalīti un vēlāk tad uh, mēs vēlāk par to vēl diskutēsim. Un Kobuņūs uh, izdevumā ir jau paziņots, kādi jautājumi šodien vēl ir jāizskata, bet šis laikam ir pavisam uh, noraidīts, jeb uh, atlikts. Jā, nu, mēs gribējām pats kungu atzinumu izskatīt, bet to mēs tagad pilnībā atliekam. Holmajeras kundze arī nevar būt ne šodien, ne ceturtdien, un tādēļ visu ēku politiku, visus trīs jautājumus mēs no darba kārtības izņemam un pārliekam uz kādu no nākošajām sēdēm. Un mums paliek mani atzinumi, respektīvi mani priekšlikumi atzinumiem Enīza un Emza jautājumos par jautājumu pie, plašāku klāstu un enīzi jauno juridisko bāzi mums jādiskutē par to šodien. Kādēļ šodien? Es būšu arī ceturtdien sēdē, bet es īsti nezinu, kad es kā šūre komiteja priekšsēdētāju stāstīšu priekšsēdētāju konferencē par sūra komiteju un Tādēļ mums ir šodien jāizskat jau daļa jautājumu. Un es varētu tad vienkārši, kā lai saka, doties uz, tiem, uz tām sēdēm, uz kurām man būs jādodas. Mums ir uh, grozījumu termiņš, iesniegšanas termiņš pietiekami uh, vēl uh, ērts un varam vēl ja, kādu laiku iesniegt grozījumus. Tā tad. Manā jautājuma secībā un sarakstā, ko es šeit redzu, mēs varētu vienkārši pirmo, otro, trešo punktu, ko esam izskatījuši, 7, 6, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tātad mēs nedaudz pārvietosim jautājumus un sāksim ar septīto. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Un lūkšu Bārbaru Materu teikt ievadvārdus. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju piedāvāt visiem jaunu pieteikumu mobilizācijas eh, fondu izmantošanai, kas nāk no Bēļģijas un kas būtu paredzēta strādājošajiem Amerikas firmā auto uh, industrijā, jeb General Motors, ko ir smagi skārus ekonomiskā krīze, un arī ņemot vērā patērētāju pirktspēju samazināšanos, pieprasījumu pēc automašīnām, kas ir mazinājies, 2300 strādājošie bija jāatlaiž no General Motors, kuri turklāt strādāja gan pašā uzņēmumā, gan arī pie apakšlīdzējiem. Beļģijas valsts ir noslēgus līgumu ar sociālajiem partneriem, un 9 miljoni Ora, io volevo ricordare... 600 eh, tūksto, eh, tūkstoši eiro tiktu finansēti un arī citas summas tiktu fi, eh, finansētas no šī fonda. Tāpat arī vēlos atgādināt, ka sociālistu grupa ir iesniegusi grozījumu, kurš plenārsēdē tika pieņemts ar sīm, eh, eh, tika pieņemts. Un kas radīja referentei lielu neizpratni, jo šis grozījums tikai pagarina fondu izmaksas laiku strādājošiem, tā skaitā tiem, kas bija bez darba. Un ņemot vērā šo grozījumu, es iesniedzu sesto punktu šajā punktā attiecībā uz General Motors, kuru gribēju jums piedāvāt visiem un kurā norādu, ka. Uh, uh, da, multinacionālo uzņēmumu gadījumos bezdarbs un globalizācijas fonda piemērošana ir jāskata attiecībā uz e, nākotnes, e, nākotnes e, nākotnes situāciju un tādējādi es ceru, ka esmu novērsus atsevišķu kolēģu neizpratni un ceru, ka viņi būs apmierināti lasot eh, jauno rindkopu, kas, manuprāt, ir mazākās nekā sociālistu piedāvātais teksts. Un bez tam es arī gribētu nāklājā ar dažām personiskām pārdomām. Pirmkārt, paturiesim prātā to, ka šis fonds nav domāts multinacionāliem uzņēmumiem, bet gan strādājošajiem Un mēs esam paredzējuši arī valsts līdzfinansējumu. Valsts nodrošina kontroli, lai tiktu respektēti visi kolektīvas atbrīvošanas no darba nosacījumi saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu šajā jomā. Un lai tiktu ievērota valsts likumdošana. Vairāki kolēģi neuzskata, ka daudz nacionālas sabiedrības pieņem lēmumu par atlaišanu vai to nedara atkarībā no tā, kas notiek ar, eh, ar šo fondu. Es domāju, ka sociālistu E, grozījums e, e, tikai pagarina termiņus, lai gan fonds ir domāts strādājošo interesēs. Tādējādi vai jūs esat visi pārliecināti, ka šis fonds atbalsta tikai multinacionālās sabiedrības? Uh, Jo šeit ir runa par to, ka ir jāatbalsta uzņēmumi un daudz nacionālajās firmās strādājošie. Es domāju, ka es izskaidroju visu pietiekami skaidri, jo es uzskatu, ka sociālistu grozījums nebija visai piemērots, un es vēlos vēlreiz eh, norādīt eh, termiņus grozījumiem, kas ir 11. maijas jaunajam groz, ziņojumam, tas li, tiks liks uz balsojumu 23. 4. maija budžeta komitejā un jūnijā plenāra sēdē. Paldies, priekšsādātāji, un ceru, ka es pārāk ilgi un ātri nerunāju. Paldies! Ja, Jā, paldies! Vācu tulkojums katrā gadījumā tika līdz jums. Vācu kabīnē tad acīm redzot nebija par ātri. Jā, labi, paldies! nu, varam eh, runāt par to, ko šeit diskutējam, par globalizācijas fonda jēgpilnu darbību vai nē. Mums jāraugās, ka mums nav jāatbalsta uzņēmumi, bet gan darba ņēmēji un darba ņēmējs, kas, kuriem eh, vairs nav darba. Vai kāds grib izteikties, lūdzu? Jā, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribēju uzdot jautājumu referentē. Jā, es atbalstu šo ideju, ka varētu atbrīvot nepieciešamos līdzekļus šajā globalizācijas pielāgošanas fondā ģenerāla motora. Bet ja mēs runājam tikai par darbiniekiem, kas ir strādājuši šajā uzņēmumā, Materas kundze pieminēja arī kādu grozījumu no sociāldemokrātiem, un ko viņi vēlreiz pārformulēs, formulēs skaidrāk, ja novērstu to, ka šī līdzekļa, šī fonda līdzekļi tiktu kavēt. Līdzekļiem jānonāk ātrāk pie darba ņēmējiem. Un tā tad vai Antverpens General Motors līdzekļi tiks uh, sniegti, vai arī tā kā Maters kundze teica, sociāldemokrāta grozījums, lai vienkāršot šo procedūru, jā, lai gala patērētāji to ātrāk saņemtu, gala saņēmēji tā. Tā tad vai par procedūru kopumā mēs runājam, vai par tieši šo konkrēto gadījumu. Barbara, lūdzu. Ah, e es runāja par sociālistu piedāvāto grozījumu, kur bija nepieciešams lielāks skaidrojums par finansējumu, kas paredzēts no komisijas multinacionāliem uzņēmumiem un konkrēti, lai mēģinātu pārbaudīt to, kas notiek finanšu līmenī veiktu kontroli attiecībā uz izvairošanos un nodokļu nomaksas un palīdzību, valsts palīdzību multinacionāliem uzņēmumiem. Un šeit tiek prasīts lielāka kontrole īstenot. Bet arī es sacīju, kā kontroles notiek augšupējot un Ja līdzfinansējums ir 35% no dalībvalstīm, kas nebūtu ne ar prieku iegūdu šo naudu apzinu, nezinot, vai viss notiek pietiekami skaidri. Ja saprotu pareizi, Barbara Matēra saka, ka jūsu paragrāfs, respektīvi viņas paragrāfs 6, to ietver tādā nedaudz vainātākā formā. Jā, labi. Tad Marta Andreasen. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, šo te Eiropas globalizācijas fondu apspriežam jau vairāk kādu eh, laiku un pieņemam lēmumus, bet eh, mani neapmierina tās kontrols, kas pastāv, lai noteiktu, vai šie līdzekļi tiešām uh, tiek izmantoti, uh, lai kompensētu tos darbiniekus, eh, sniegt kompensācijas darbiniekiem, kurus atlaiž uh, eh, dažādi uzņēmumi. Fonds uh, tika izveidots, lai palīdzētu cilvēkiem zināmā nozarē. Ja, piemēram, autoražošanas nozara pamazām izzūd, tad kā tad mēs viņiem palīdzēsim, Vai viņi tiks pārklaucēti par datora ekspertiem, programmatūras ekspertiem vai kā? Jo, manuprāt, visa šī fonda lietojums vispār ir apšaubāms. Otra lieta, ko gribētu teikt, ir tas, ka mēs uh, konstatējam, ka General Motors ir problēmās krīzes dēļ, bet mēs uh, nekonstatējam, ka uh, General Motors Beļģijā ir problēmās, tāpēc, ka mēs esam atvēruši tirgu Azijas uh, Uh, ražotājiem, un šis parlaments ir apstiprinājis tirsniecības nolīgumus, kas atvieglo tirsniecību ar Āzijas kompānijām. Tātad to mēs nepasakām. Tātad attiecībā uz šo fondu mums vajadzētu nedaudz apstāties un pārdomāt, vai tas tiek pienācīgi izmantots un kāds vispār ir šī fonda mērķis. Paldies! Mit Sicherheit stimmt das. Noteikti tas viss tā ir. Uh, Bet nu šobrīd šajā vietā ir nu absolūti nepareizs kaut kas. Mēs nediskutējam šeit par globalizācijas fondu kopumā, bet gan mēs diskutējam, vai tas, ko komisija pieņēma kā lēmumu, proti Beļģijas pieprasījumu, lai līdzekļus no globalizācijas fonda tai piešķirt. Tātad komisija teica, jā, visi noteikumi ir izpildīti, kas iesniedzot šādu pieprasījumu ir jāizpild. Un mums vēl vienreiz jālēmj, nu ne tikai mums, mums vieniem pašiem, bet mums un arī nodarbinātības komiteja ar viņu dokumentu jālemj, vai komisija bija taisnība. Vairāk. Nu, tieši šobrīd uh, nav nekas, mēs nevaram kaut kādus uh, tirdzniecības nolīgumus vai citas lietas diskutēt. Un vēl runā, divi runātāji ir pieteikušies, un tad šo punktu noslēgsim. Ja kāds domā, ka tam ir jāiesniedz grozījumi, tad tas ir iespējams līdz 11. maijam. Izabela, vai tu vēl kaut ko vēlies? Nē? Tad Rikē kungs. Pavisam īsi priekšsēdētājs kundze, nu neapšaubot fonda eksistenci un to mērķi un atbalstu. Uh, nā, to darbinieku apmācībai, kas ir aplaisties, to atbalstu kā ideju, bet, nu, pretēji tam, kas tika teikts, autorūpniecība atbrīvo vairāk darbinieku nekā pieņem darbā, un tā nekad nav tik daudz naudas nopelnījusi, ieskatot arī pasaulē, kā šobrīd. Un otra piezīme - 5,5 miljārdu General Motors ir ieguvumi un pēļņa, un Eiropā tas netiek izmantots, un tas uh, nozīmē, ka mēs nu, esam tie maksātāji. Mēs esam maksātāji. Mēs šajā gadījumā, teiksim, ir um, liederīgi tas, bet nu, ir šokējoši, ka rūpniecības nozara, kas milzu summas uh, ieņem, pieprasa publiskus līdzekļus, lai uh, pārapmācītu savus bijušos darbiniekus. Jā, labi, paldies! Mēs zinām, par ko mums būs jābalso. Un Barbaras Matēras priekšlikums par ziņojumu ir redzēts, un tagad vēl uh, Barbara noslēgumā. Redētāji, tā kā debates pār šī fonda izmantošanu interesē daudz kolēģis, es vēlētos gūt viņu atbalstu, jo es uzdodu jautājumu komisijai, lai nākamās plenāra sēdes laikā, jo pagājušā mēnesī tā tika pārcelta, lai varētu būt atba organizēt jaunas debatas par šo jautājumu. Atbalstiet mani, un es domāju, ka šīs debatas jānotur plenārsēdē, un lai mēs varētu apspriest šo jautājumu ar komisiju. Tas varētu būt konstruktīvi. Paldies! Jā, labi, bet norādīšu arī visiem kolēģiem, ka iniciatīvu ziņojums tika saņemts un uh, Portaškungs to sastādīja. Un tas bija ļoti uh, tāds apjomīgs un dziļi izdiskutēts. Bet nu šis punkts ir noslēgts, tagad turpināsim ar nākošo. Tas ir punkts, kas ir ļoti nozīmīgs, lai arī daudziem tas nepatīk mums ir jānodarbojas ar uh, uh, budžeta noteikumiem. Greslas kundze teiks ievadvārdus. Bet es gribu tikai kolēģiem teikt, ka budžeta kontrolas komitejas kolēģi ir ielūgti piedalīties mūsu sēdē. Un tad, ja būs iespēja, tad varēsim diskutēt ar viņiem kopā. Un ceturtdien koordinātori varēs uh, diskutēt vēlreiz par jauno termiņu sadalījumu un koordinātori lems, vai uh, tas, kas tagad tiek piedāvāts, arī uh, tā varētu tikt uh, izmantots. Tagad Inga izteiks ievadvārdus un visi citi uzmanīgi klausīsies. Jā, paldies, es mēģināšu pēc iespējas īsi runāt. Mani lūdza prioritātes noteikti un par tām runāt, un šoreiz vēl jārunā par pārvadumiem un arī piemaksām pārvadumiem, tādēļ, ka tā ir kompetence šai komitejai, un arī tādēļ, ka tā ir daļēji saistīta ar prioritātēm grozījumos. Ziņojums angliski visiem ir pieejams. Tas nebija ies, ne, viegli tehniski to finalizēt ar jaunu sistēmu Un sekretariātam gribu sirsnīgi pateikties, un Makovskas kundzei zinu, ka tas nebija pārāk uh, vienkārši, jo tehniskas grozījuma iespējas ir no 100 uh, grozījumiem, tagad ir 22. Agrāk nevarēja uh, grozījumus. Uh, iesniegt kopā, bet katru uh, atsevišķu rindkopu tagad ir jāizskata tātad tātad grozījumi kopā ir 220. Man arī ir ļoti žēl, bet, nu, mazāk nebija iespējams. Tagad par pārvedumiem. Tātad ziņojums ir angļu valodā pieejams, un ja, ja kaut kas nav skaidrs, tad mēs varam turpināt diskusiju par to. Esmu pateicīga katram, kas šo ziņojumu izskata, jo var vienmēr kaut ko vēl uh, mācīties par pārvedumiem 23. un 24 ir uh, skārti kā panti 2011. gada budžeta projektā. Tie, kas bija padomē, tie atcerēsies, ka bija papildus vienošanās uh, saistībā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkām. Galvenās izmaiņas bija šajās pārmaiņas un atkrit, uh, atkrita uh, obligātie un neobligātie maksājumi saistībā apropriācijas. Komisija izteikusi grozījums, un tā piedāvā neobligātos līdzekļus mainīt. Tas nozīmē, ka tas, kas agrāk bija spēkā obligātajiem izdevumiem, tagad būs spēkā arī neobligātajiem. Piemēram, pārnesums 100 miljonu maksājumu sadaļā komisijas kompetencē bez mūsu uzklausīšanas. Man liekas, ka tas ir daudz, un arī eh, termiņa saīsinājumi no sešām uz trim nedēļām, man liekas, ka tas arī ir pārāk daudz. Komisija piedāvā grozījums, kas dod, tā, nu, teiksim, tādu plašāku brīvību un mūsu rīcības spēju samazina. Tādēļ to neakceptēju. Tātad 22. līdz 33. grozījumi ir vērst uz to, lai sākotnējo stāvokli atkal atjaunot it īpaši neobligātajos izdevumos. Vokskungs sekretariāta darbinieks ir sastādījis ļoti labu skaidrojušu dokumentu un ar to visu var iepazīties. Revizijas palāta savā atzinumā par budžetu norāda uz to, ka ja mēs no sešām uz trim nedēļām salīdzināsim, tad būs problēmas. Tādēļ es domāju, ka šeit mums ir daudz labu argumentu no mūsu puses un no komisijas puses. Uh, izteiktais priekšlikums ir tāds, ka mēs tam nevarēsim se, sekot. Tātad 22 līdz 33 ir domāti, lai atgrieztu iepriekšējo juridisko stāvokli budžeta <clears throat> jautājumos. Nākošais jautājums ir piemaksas. Tas ir ļoti nozīmīgs, lai es vērtētu kā tādu referenti ir ļoti daudz sarunas arī ar nevalstiskām organizācijām. Vēduši un sarunas ir notikuši. Uh, Kavaljo ziņojums, eh, ko ITRE pieņēma, mēs to esam ne tikai iespaidojuši, bet arī eh, līdzveidojuši arī padome ar menedžeriem kopā. Mm, tas tika diskutēts un 24. janvāra eh, komisijas dokuments ir mūsu grozījumos arī ietverts. Tas nozīmē, ka citas regulas uh, to arī uh, ietver, un tas uh, ir rezultāts pēc NVO diskusijas. Mūsu grozījumi ir sekojuši mērķi. Mēs vēlamies vienkāršot un uh, pātrināt veicinošos pasākums, vēlamies samazināt uh, pretrunas starp budžetu, budžetu īstenošanu un uh, tā sauktajām pamatnostādnēm, jeb vadlīnijām, kas tiek uh, dotas izmantotājiem, proti. Uh, budžets, īstenošana un pamatvadlīnijas. Un tad līgumi, kā arī citi sektori uh, noteikumi, kas nozīmē, ka mums ir seši dažādi juridiskie teksti, ar ko mēs strādājam, un šie atšķirīgie juridiskie teksti ir uh, formulēti tā, ka mēs mēģinam tās pretrunas kādas. Uh, no kurām par kurām mēs bažījāmies, ka tās mēs samazinām. Tad nākošais, trešais punkts, 290. pants un tā īstenošana, proti deleģētie akti, integrējot būtiskākās sadaļas īstenošanas noteikumos. Tas nav saistīts ar mikromanagementu, to vēlos īpaši uzsvert, bet gan ar Lisabonas līgumu īstenošanu komisija mums ir izteikusi priekšlikums par to, kādas sadaļas uh, tiks pārņemts. Un atbilstošajos komisijas paziņojumos tiek runāts par to, par šo jautājumu, un tie ir izdalīti arī darba grupām, un arī atsevišķa weblapa ir izveidota. Tā tad nav viss slepens darbs, bet gan mēs integrējam to, kādas izmaiņas ir un to, ko komisija pati arī izstrādā. Un es gribētu mūsu grozījumus apkopojot. Uh, jums prezentēt. Tā tad ir ļoti neliels piemaksas līdz 5000 eiro un nelielas piemaksas līdz 50 tūkstoši eiro. Mēs to definējam ar um, piemaksas summu vai atbalsta summu. Un jo mazāks ir šis uh, maksājums, jo mazākam jābūt administratīvajam patēriņam. Līdz uh, tā akceptēšanai, kas, nu, teiksim, ir iesniegts. Un tad mēs teicām, nu tā, uh, konkrētas summas. Tas ir 135. grozījums, kas runā par šiem ļoti nelieliem un maziem. 136. un 138. grozījums runā par uh, tādām uh, konstantām piemaksām, noteiktām, fiksētām, un šeit mēs piedāvājam procedūru. Ja šādas uh, summas tiek noteikts, tad tās nevajadzētu ekspostu vēlreiz uh, aprēķināt ar tos veiciens revīzijas palātē. Jo visādi citādi progress tiek samazināts. Līdz ar to mēs zinām, ka gadu laikā var būt problēmas, bet zinām, ka tas ir kas nepieciešams, jo ir vajadzīgi ļoti skaidrs, skaidri noteikumi. Tad 138. par bezpēļņas organizācijām tātad summas līdz 5000 eiro mēs esam izslēguši no šīs bezpēļņas noteikuma. Līdz ar to administratīvais patēriņš atkrīt. Un saņēmējiem nākotnē nevajadzēs pierādīt, ka viņiem ir bijušas, bijis kāds patēriņš, kāds darba apjoms jāveic. Tad nākošais. 142. grozījums. Šeit iet runa par Tātad par izmaksām, par iepriekš definētām izmaksām. Šīs definīcijas līdz šim ir bijušas ļoti strīdīgas, neskaidras, un mēs esam situāciju skaidrojuši. Proti, apgrozījuma uh, nodoklis tiek ietverts, ja uh, vien nav kāda cita valsts noteikuma. Un uh, administratīvais uh, patēriņš, tas, kas ir jā paveic eh, NVO no 250 eiro 10% ir un uh, virs 250 tūkstošiem 7%. Tas nozīmē, ka nelielām piemaksām mums ir iespējas administratīvo patēriņu uh, šādi uh, regulēt. Un tad mēs redzam arī, ka administratīvais patēriņš procentuāli tad pieauga 143. grozījums uh, līdzfinansējums. Šeit, šajā grozījumā mēs runājam uh, Uh, par tādu jautājumu, kas ir visu laiku bijis sarežģīts un rada problēmas visiem, kas ir iesaistīti, un mēs runājam par uh, summām līdz uh, 5000, uh, ka um, atteikums ir īpaši jāpamato 146. grozījums regresijas uh, princips. Uh, tas nozīmē, ka. Uh, Tagad ir tā, ka piemaksas uh, noteiktā laikā visu laiku samazinās budžeta kārtībā. Tas tiek uh, pielietots, bet um, rada arī sarūktinājumu. Un līdz šim eh, šis eh, punkts eh, un šis noteikums nav pielietots, tādēļ mēs varam to arī svītrot 148. Komisija par to ir uh, sapīgusi, proti, ka veicināšanas pasākumi un ka veicināšanai jābūt 6 mēnešu laikā veiktai. 152. grozījums par galvojumiem arī ļoti nozīmīgs arī uh, rada daudz problēmas. Mēs vēlam, lai galvojumi netiktu prasīti nākotnē tikai pēc risku analīzes, uh, ko veids uh, atbildīgā persona. Un 5000 eiro aprāmā, tātad ļoti uh, zemie, zemās piemaksas, un šeit nu praktiski nevajadzētu prasīt galvojums vispār vairs. Daudzām nevalstiskām organizācijām trešā pasaulē tās pasaucēs. Uh, Tad 158. dokumentu saglabāšanas termiņi. Šeit mēs nosakam no 3 līdz 10 gadiem dokumentiem jātiek glabātiem. Un visdrīzāk ar revizijas palīdzību vēl būs strīdi. Ja mēs redzam, kādi termiņi ir šeit budžeta pieņemšanai un ka mēs tikai 90. gadus tagad esam izskatījuši, nu tad es domāju, ka tāda noteikumi varētu novest pie tā, ka daudzas procedūras noris vienkārši ātrāk. 159. līdz 161. klīringa komitejas, respektīvi ģenerāla direkcijās tiek apkopot jautājumi, kas nodarbojas ar vienu tēmu. Un noteikumiem jātiek interpretētiem vienādi dažādā, dažādās ģenerāla direkcijās. Un jāpieņem arī sūdzības 147, 157, 160, e-pārvaldība un e pieteikumu iesniegšanu. Nākošais jautājums ir termiņi, termiņa sadalījums. Tehniskās problēmas nosaka to, ka tagad esam plānojuši, ka jūlijā būs kopējs eh, balsojums komitejās kopā, un 1. septembra plenāra sēdē varēsim balsot. Nu, tas ir tas, kā mēs to tagad esam izstrādājuši. Es eh, domāju, ka ir tūkstoši tēmu, kas ir labāks, interesantāks un seksīgāks, bet viss tas, ko mēs tagad neizdaram, tas nākošo piecu gadu laikā atkal atgriezīsies un mūs smagi skars. Tādēļ es gribētu, lai mums būtu drosme noteikts lietas, kuras ir jāizmaina, tagad arī izmainīt. Un lai mēs arī vēl mainītu lietas, kas ir maināms. Un tagad atkal esmu pie pārnesumiem. Kā mēs budžeta procedūrās vienmēr diskutējam ar padomu par maksājumiem un cik uh, nerūpīgi liels summas Mēs uh, nododam vienkārši tādai paš uh, pārvaldē, paš izmantošanai. Ja uh, man kādreiz tiks dots vārds šeit, tad es runāšu par EPP uh, projektiem un finanšu instrumentiem. Paldies! Paldies par šo daļu. Es domāju, ka, ja tu mūs informē un mēs visi tevī klausāmies, tad mums daudz kas kļūst skaidrāks, tāpēc es arī um, nevaru iedomāties, ka mēs tev atkal nedosim vārdu, varbūt ne tieši tagad, bet, nu, kādreiz citreiz noteikti. Tagad Marija Kavajo grib izteikties un vēl divu kolēģu Odīkungs un uh, Mankas kungs un arī Gajer kungs. Pēc tam, labi, labi, labi, labi. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties mūsu referentei par ļoti būtisko darbu, ko viņa ir paveikusi, un par to, cik atklāti, atvērti Greslas kundze strādāja arī ar itre kolēģiem. Esam sastādījuši ziņojumu, lai vienkāršot noteikumus dalībai pētniecības un inovāciju programmās, un šajā ziņojumā uh, bija 70 ieteikumi, un esam uh, arī precizējuši tos ieteikumus, kuri ir vērsti uz finanšu regulas mainīšanu. Un uh, tie ir ļoti būtiski ieteikumi, un tiešām ir jāgroz finanšu regula. Tas ir ļoti būtisks solis, lai vienkāršotu procedūras. Uh, un ir izšķirīgi svarīgi, lai mēs šo soli spērtu un spērtu to saprātīgi, tā kā to darām tagad. Tā tad eh, vispārējās eh, grāmatvedības prakses eh, piemērošana, attaisnojamo izmaksu izmantošanā, tas noteikti nāks par, par labu saņēmējiem, tad, tad Uh, atcelt uh, pie, pienākumu um, uh, tagad par šīm fiksētajām summām un visbeidzot ļoti svarīgi ir pātrināt procedūras, visu šo te projektu ciklu procedūru, uh, Eh, ļoti svarīgi visām iesaistītiem pusēm, kas iesaistās, piesakās uz finansējumu Eiropas līmenī, tas ir ļoti svarīgi. Tātad vēlreiz paldies referentei par uh, to, ka viņi ļoti cieši sadarbojās ar ītre deputātiem, lai nodrošinātu, ka Uh, zinātnieku un MVU vēlmes šeit tiek atspoguļotas finanšu regulas izmaiņās. Paldies! Jā, Paldies! Tagad Odīkums, lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt vairākas komitejas eh, locekļus. Um, bet um, pāris pārdomas. Es nezinu, vai nav īstais brīdis pienācis izveidot eh, Eiropas budžetā investīciju sadaļu. Līdz eh, šīm eh, mēs uzskaitījām dažādās operācijas, un mēs redzam, ka Savienība attīstoties, mums ir jāuz Eh, jāveic daudzgadīgas nopietnas investīciju operācijas, un man šķiet, ka budžeta struktūru šim pasākumam ir nepiemērot, piemēram, tādu projektu kā Galileo un ITER. Vai nav pienācis brīdis izveidot atsevišķu investīciju iedaļu Eiropas Savienības budžetā? Tāpat Komisijas priekšlikums eh, pār pieļaujumu kļūdu ir nevisai eh, labi izprotams. Es nezinu, kā mēs varam izskaidrot saviem līdzpilsoņiem tādus eh, riska līmeņus, ko mēs uzskatām par pieņemamiem, un es domāju, ka mums ir jāorganizē vairāk diskusiju par šo tēmatu. Un visbeidzot, divi novērojami Pirmkārt, par budžets, budžeta kontrols un izpildes termiņiem. Lai strādātu budžeta kontrols komitejā, parlaments šomēnes balsos pār 2009. gada izpildi. Man tas šķiet pārāk iekavēts Un es domāju, ka ikvienā, lai cik sarežģītā struktūra audits notiek divus, trīs mēnešus pēc eh, kontu slēgšanas, un eh, pats vēlākais 30. jūnijā nākamajā gadā tie tiek slēgti. Savukārt mums ir pagājuši vairāki gadi, es gribētu piedāvāt, lai par kontiem tiktu lemts trīs mēnešus pēc slēgšanas, un lai būtu pastāvīga audita komisija, ka audits notiktu visā gada garumā, un lai secinātu, varētu tikt sagatavoti līdz 30. jūnijam, un lai parlaments varētu veikt savu politisko un kontrolas darbu gada otrajā pusē pēc aizritējušā finanšu gada, lai informāciju mēs saņemtu līdz 30. jūnijam. Tālāk eh, otrā visnovērojums. Manuprāt, šajā reformā mēs nepietiekam runājam par krāpniecības apkarošanu. Situācija ir krietni vien uzlabojusies Eiropas Savienības finansējumā ap, apkarojot kļūdas, mums ir kļūda aizvien mazāk, taču mēs esam pārliecināts, ka mums ir aizvien vairāk krāpniecisku gadījumu. Un atsevišķas tēzes norāda, ka jo vairāk mēs pārbaudām kļūdas, jo vairāk mēs nonākam pie krāpniecības, jo, eh, bet tā var, tas tā varētu būt eh, liela kļūme, jo krāpnieki parasti nekļūdās. Un es domāju, ka finanšu regulējumā mums ir jāiekļauj punkts par cīņu pret krāpnieciskām darbībām kļūdībām, jo mēs eh, varam pieļaut kļūdas, taču mēs nedrīkstam pieļaut krāpniecību. Paldies. Tagad Vladimirs Manka lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es arī gribētu pateikties referentei par eh, šo ļoti grūtu darbu un grūto darbu, ko viņa ir paveikusi pie šī dokumenta. Gribētu runāt par vienu grozījumu, kur ir runa par ēku politiku. Tur ir runa par um, summu pārvedumiem, jo šis pieprasījums uh, lūdz uh, pārnesums pārnest uz nākamo gadu ēkām. Šis priekšlikums neatbilst mūsu ēku stratēģijai. Uh, un arī uh, komitejas viedoklim, un tāpēc gribētu uzdot jautājumus. Nezinu, vai šī grozījuma autore Holmajers kundze varētu atbildēt uz šo jautājumu, bet es gribētu uzzināt, kādi ir eh, šāda uh, lūguma argumenti, kāpēc tas tiek prasīts. Un otrs jautājums, vai uh, uh, grozījumu Uh, autori šeit domā tikai ēku politiku vai to attiecina arī uz citām politikām. Un, visbeidzot, kādas būs tā visas sekas, jo šeit nav runa tikai par Eiropas parlamentu, bet par visām Eiropas institūcijām. Un pēdējais jautājums, vai ir kādas konkrētas ēkas, kas ir uh, prātā um, grozījuma iesniedzējai? Paldies, tagad Jens Gairs lūdzu. Man ir jautājums. Uh, kas attiecas uz pārnesumiem. Es domāju, ka Inga mēs esam vienisprāts, ka komisijas uh, priekšlikumi ir pārāk tālajoši. No otras puses, tagadējā sistēma, kā mēs rīkojamies ar budžeta pārnesumiem, arī ir uzlabojama vēl. Mūsu grupā notiek diskusijas par šiem jautājumiem, varbūt neatgriezties, protams, pie uh, līdzinējās uh, juridiskās situācijas, bet varbūt padomāt par šo procedūru sadalījumu trijās daļās attiecībā pēc uh, budžeta pozīciju apjoma. Un tāpēc man būtu jautājums komisijas pārstāvim, vai ir kādi statistika vai skaitļi, uh, cik uh, liela tad ir vidējā finanšu budžeta pārnesuma summa, par kādām summām mēs šeit vispār runājam šajos uh, pārnesumos vienu budžeta gadu ietvaros. Mēs mūsu diskusijās pieņemam, ka uh, ir arī neliela summa pārnesumi, saistībā ar kuriem nekādām problēmām nevajadzētu uh, pastāvēt, lai nodrošinātu pareizu budžeta izpildi, un līdz uh, zināmai summai tad varētu arī šādu vispārēju atļauju sniegt mm, ar nosacījumu, ka mūs informē kā budžeta komiteju. Un otrs intervāls pārnesumiem mums vajadzētu tad paredzēt, ka mēs sniedzam atzinumu, tā kā mēs to darām citos jautājumos, proti, ka budžeta komiteja var izvērtēt, vai uh, mēs vēlamies diskutēt par kādu pārnesumu vai nē, un ja mēs nevēlamies, tad tas tiek uh, automātiski apstiprināts. Un tad varētu būt trešā pārnesumu grupa, kas, manuprāt, varētu būt vēl sim, zem simts miljoniem eiro, ka par to budžeta komiteja uh, veido savu viedokli. Tas varētu būt uh, kompromiss starp šiem ļoti tālajošajiem komisijas priekšlikumiem un uh, tām pārdomām, ko pauda Inge. Tātad līdzšinējās procedūras lielā mēlā saglabāt. Un, uh, jā, varbūt tās ir lēnas, bet par šo priekšlikumu labprāt diskutētu. Wir sammeln genau Jā, mēs tagad uh, bez žēlastības vāksim visus jautājumus. Lasovs Urjāns lūdzu, un tad Jāns Mulders. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par investīcijām, mēs uh, no Kokobu dzirdējām, ka esot vajadzīga budžeta pozīcija investīcijām. Kad ir runa par uh, jaunas programmas finansēšanu un naudas atrašanu budžetā, tai, tad mums ir sarežģīti, piemēram, ja Galileo vai ITER nekur nav budžetā, viņiem nav vietas, nav atsevišķu budžeta pozīciju šiem lietām. Vēl viens jautājums. Ja padome kādreiz eh, saņemtu iespēju kaut kādu summu eh, paredzēt, tādu fiksētu summu. Varbūt mēs jau tagad esam par tālu aizgājuši mūsu ziņojumā par daudzgadu finanšu schēmu, bet šajās diskusijās mums vajadzētu varbūt uh, vēl uh, paredzēt iespēju atgriezties pie šīm lietām. Ja Eiropas Savienībai būtu tāda ilgtspējīga, ilgstoša ēku politika, tad mēs varētu radīt lielāku caurskatāmību, nevis tā kā tagad, ka no vienas, no otras vietas uh, mēģinām dabūt vajadzīgās summas, tā kā izspiest, un uh, arī šie te pārnesumi uh, Eh, būs tad vienkāršāk pārvaldāms, šīs problēmas tad būtu vienkāršāk atrisināmas. Un gribētu arī eh, pateikties referentiem, jo paveiktais darbs tiešām ir paveikts lieliski un uzdevums nav bijis vienkārši, tikai pamazām mēs sākam saprast, par ko vispār ir runa. Paldies! Jā, paldies! Tagad Jans Mulders. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties par lielisko ziņojumu un sad, labo sadarbību to sagatavojot. Runājot par grozījumiem, mans pirmais iespējas ir tāds, ka piedāvātais teksts ir krietni vien pieaudzis, un es nezinu, vai mēs nelūdzam pārāk daudz detaļu. Ja, mē, piemēram, es tagad skatos 48. grozījumu, tad mums ir jāskaita visas delegācijas, viss personāls, iekšējais un ārējais un es neesmu galīgi interesēts, vai tiek pieaicināts delegācijai Nairobi kāds eh, autovadītājs vēl klāt. Tas būtu jāatstāj eh, attiecīgo le, instanču lemšanas eh, kompetencēm. Tāpat, tāpat Kaudīkungs uzskata, es domāju, ka mums nevajadzētu pieļaut pārāk eh, eh, lielu kļūdas līmeni. Startautiski pieņemamā ir 2% un pie, tā, pie tās būtu jāpieturās. Vēl viens svarīgs punkts, manuprāt, kas pienācīgi jāskata, ir valstu deklarācijas. Tad, kad 80% fondu uh, pār, uh, dalība valstis, tad ir ļoti Eh, nozīmīgi, lai eh, politiskā atbildība, kas ir eh, apspriesta iepriekšējā starp institūciju nolīgumā, ir jāturpina, un mēs nedrīkstētu novirzīties no šīs vienošanās, cik vien tas ir iespējams. Un ir vēl viens punkts, par kur neesam pārliecināts, ka tā tas tomēr ir, bet Visu laiku mums bija budžets no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Un viens izņēmums bija lauksaimniecība, kas bija līdz 15. oktobrim, kad sākās jaunais budžeta gads. Nesmu pārliecināts, vai tā tas vēl aizvien ir, bet ja tā, eh, tas tā ir, tad vai nevajadzētu to harmonizēt ar pārējo budžetu, jo izveidojusies situācija ir tāda, kad bija 80. gados, nevar turpināties šodien. Un tad es domāju, vai mums nevajadzētu arī runāt pār uh, eh, saistībām, ne tikai par pašreizējā budžeta ieviešanu, bet eh, šobrīd, tad, kad mēs runājam par 200 eh, miljardiem, mums ir jāpieņem stingrāki noteikumi, lai mēs nevarā nedzīvot ar eh, saistībām, kas tādu vai citu iemeslu pēc netiek saulaicīgi īstenotas. Paldies! Paldies, Jāni! Tagad Helga. Paldies, Juta! Es arī gribētu vispirms pateikties Ingai Greslai par uh, lielo darbu un daudziem priekšlikumiem, uh, ar priekšlikumiem uzlabot lietas. Gribētu pirmkārt uh, kā no kultūras komitejas viedokļa runāt, kā uh, deputāti tur attiecībā uz šo finanšu regulu. Manuprāt, uh, ir ļoti labi šie Ingas Grēslas priekšlikumi, un viņi arī uh, pauda argumentu, ka tas ir tāds akceptants jautājums maziem projektiem, arī vides jomā, piemēram, mazām NVO, kam nav daudz naudas, un viņi jau gadiem prasa, lai uh, attiecībā uz mazām summām uh, um, prasītu arī mazāku administratīvo slodzi. Un tas, ka tas tagad tiek tā konkrēti uzrakstīts un ka tā ir tāda politika, kuru mūsu parlaments deklarē, tas ir ļoti labi. Un es ceru, ka tas tiks arī atbalstīts un pieņemts. Un cerams, ka tādējādi mazie projekti un organizācijas, kas uh, ar mums grib sadarboties, varēsim labāk par viņiem arī sadarboties, jo pēdējos gados viņi vienkārši vairs nevērsās pie mums, jo viņiem uh, vienkārši nebija pieņemama tā, tas veids nebija pieņemams, kā mēs sniedzam finanšu līdzekļus. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks punkts un par to paldies. Tad vēl par šo te pieļaujamās kļūdas riska koncepciju. Jans Mūders jau uz to tikko norādīja, ka tā nav principā slikta pieeja, arī starptautiski tā tiek piemērota. Uh, Un no mana viedokļa, manuprāt, šeit varētu saņemt vēl informāciju no komisijas par to, kāda ir pozitīva, negatīva pieredze ar to. Man ir, zinām, izpratne pret šo koncepciju, jo, ja ir laba uzraudzība, tad eh, zināms tāds neliels kļūdu risks uh, ir pieļaujams. Tas ir tāds labs pārvaldības instruments. Bet, kā jau es teicu, uh, neesam vēl konkrēti viedokli noteikuši, mums vajadzētu vairāk informācijas saņemt. Vēl, um, kā Jens Gaiers norādīja, neesam arī izlēmuši, kā rīkoties ar šo te negatīvo rezervi un budžeta grozījumiem par to, arī vēl tu labprāt turpinātu diskutēt, lai noteikti mūsu galīgo viedokli. Paldies! Paldies! Tie bija arī visi runātāji runātāju sarakstā ģenerāldirektora kungam tika uzdota daži konkrēti jautājumi. Viņš droši vien gribēs izteikt arī kādu piezīmi. Tagad došu viņam to vārdu un tad Inga noslēgumā lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, gribētu vēlreiz pateikties Greslas kundzei par piedāvāto prezentāciju un par ļoti labo ciešo sadarbību, kāda mums bija ar viņu visa procesa gaitā. Taču mēs pilnīgi visam piekrist tomēr nevaram. Un šeit es gribētu norādīt vairākus elementus. Tīri vispārīgs un pēc tam dažas konkrētas piezīmes. Vispārīgs norādot Es šajā sanāksmē ļoti bieži dzirdu atsauc uz eh, vienkāršošanu, un tieši eh, tāds pats mērķis mums ir komisijā. Taču mēs ceram, ka mūsu priekšlikumi tādā veidā arī tiek uzņemti. Taču manī bieži vieši bāžas vairāki grozījumi kas, manuprāt, nebūtu eh, nav paredzēts uzlabošanai, eh, vienkāršošanai, bet pilnīgi pretēji. Un es gribētu šeit norādīt to, ka, protams, es um, dziļi cienu uh, eh, parlamentu liktās cerības uz kontroli. Taču, manuprāt, E, efektīvi rīkoties nozīmē rīkoties tā, lai ikviena institūcija būtu atbildīga un e, atbildētu par tām darbībām, ko tās veids e, noteiktu eh, ietvaru iekšienē ar savām pārvaldības kapacitātēm. Jā, pakāpeniski eh, komisijai tiek uzlikts ārkārtīgs tīvs šis ietvers, tad mēs nevaram runāt par vienkāršošanu, bet gan papildus izmaksām, papildus izmaksām personāla komisijai, kas, kā jūs zināt, ir eh, tādas, tādas izmaksas, ko mēs nevēlamies palielināt, un mēs nevaram atļauties ņemot vērā mūsu politiku administratīvo izdevumu jomā. To es gribēju sacīt, jo, manuprāt, pastāv zināmas neskaidrības par vienkāršošanas mērķi un mērķi izveidot nozīmīgu kontroli, pārāk lielu kontroli, manuprāt, vairākās jomās no parlamenta puses. E, tālāk par e, pārnesumiem runājot. Mēs nācām klājā ar priekšlikumu, kur mērķis bija samazināt birokrātiju. Un šis priekšlikums neizskan tukšumā. Patiesībā mēs piedāvājam melns uz balta uzrakstīt to, ko mēs kopīgi īstenojam kopš 2009. gada beigām. Tādējādi nekā pilnīgi jauna šeit nav, un es domāju, ka visi ir apmierināti par to, kā mēs esam īstenojuši pārējais elementus eh, pēc Lisabonas līgums spēkā stāšanās. Kāpēc atgriezties pagātnē? Tad, ja mums ir procedūras, kuras darbojas, lūk, tie ir tie pirmie punkti, kurus es gribēju norādīt. Un tāpat arī es pateicos Greslas kundzei, ka viņa pāriet no 10, no 15% eh, šo atsevišķo pārnesumu summu, tas mums būs eh, noderīgi, bet nepietiekami. Savukārt, eh, gada beigās varētu būt tāda situācija, kad vajadzēs steidzami veikt pārnesumus, tad noteikti tie termiņi vai atjaunotie termiņi, pareizāk sakot, eh, referenta izpratnē, mums dzīve varētu ļoti sarežģīt un nedotu mums iespēju piešķirt kredītus, lai gan tie būtu jāpiešķir līdz gada beigām. Tieši tāpat runājot par subsīdijām ir zināmas pozitīvas lietas, ko mēs apsveicam, taču tajā pašā laikā mums vieš bažas atsevišķi grozījumi, kuri, ja tie tiek pieņemti, tad ievērojami palielinātu mums darba sloci gan komisijai, gan arī saņēmējiem un tiešā veidā darbotos pret vienkāršošanu. Un šeit es gribētu atsaukties uz klīringa eh, komitejas eh, viedokli par šo sešu mēnešu noteikumu eh, subsīdijām periodam, kura laikā ir jārīkojas starp piedāvājuma slēgšanu un uh, juridisku saistību uh, izteikšanu. PVN noteikumi, obligātā atsevišķu izmaksu piemērojamība un dokumentu saņemšana. Greslas kundze tikko runāja par iespēju pāriet no pieciem uz desmit gadiem. Desmit gadi tā ir ārkārtīgi liela slodze. Uh, Eh, saņēmējiem un arī institūcijām. Un ik viens no mums, kurš saņēma elektrības vai gāzes rēķinu, zina, ka, ir, eh, ka tā ir jāglabā piecus gadus. Neviens nav teicis, ka tā būtu jāglabā desmit gadus. Iedomājieties, cik vietas tas aizņemtu un ko tas nozīmētu administrācijām, saņēmējiem, kuriem būtu pie šiem noteikumiem jāturas, zinot, ka desmit gadu gaitā Eh, daudzi varētu eh, vairs nepastāvēt. Lūk, priekšsēdētāji, eh, es būtu visu izstāstījis. Es gribēju vērst budžeta komitejas uzmanību uz vienkāršošanas jautājumu un arī Eh, uzklausīt Gaiera kunga piezīmes par pārnesumiem. Es viņam sniegšu statistiku attiecībā uz pieprasītiem skaitļiem. Paldies! Jā, vielen dank. Jā, paldies. Tagad viņa noslēgumā jāpaldies. Ģenerāldirektora kungs, ja tas būtu tā, kā ir, tad jums būtu burtiski uz barikādēm jādodas, un jūs nevarētu nemaz atbalstīt šo ziņojumu nu, nevienā brīdī. Bet tajā brīdī, kad saņēmēji 18 līdz 20 gadus glabā savus dokumentus, un mēs šeit piedāvājam būtisku samazinājumu, tātad sociālā fonda saņēmēji, viņi uzglabā dokumentus 18 gadus par nelielām summām. Tātad tas, ko mēs esam izdarījuši. Nu, es vienkārši esmu dusmīga, jo nu, vienkārši nav taisnība tas, ko jūs to sakāt. Tas pats ir jāsaka arī par pārnesumiem par vienu daļu. Gribu norādīt uz to, ka jautājums, cik vienkāršošanas komisijas priekšlikumā ir par to mēs piekdien varam vēl diskutēt nākošajā tikšanās reizē. Vēlos norādīt uz to, ka tas, ko komisija ir iesniegusi, neatrisina nevienu vienīgu problēmu ar fondumi. Tas atrisina komisijas problēmu, proti uh, lietas no nu, pārlikt uz citiem. Jā, tas ir komisijas priekšlikums patiesi, un ja es mēģinu dažās lietās teikt, jā, bet šeit komisija tā striktāk jāstrādā, un tad jūs sakat, jā, tā nav vienkāršošana, es tam ticu. Mani grozījumi mēģina komisiju tā būtiskāk iesaistīt. Uh, ES nav līdzekļu izlietojumā un izdošanā, un man tur liekas, ka tas ir nepieciešams. Un komisija, nu, burtiski tikai tā kā tādu nelielu pārskatu vēl patur, un cilvēkiem nosūta naudas atsākšanas rīkojums, ja viņi ir pieļāvuši kādu kļūdu, neskaidrojot, kas tad ir bijis jādara un kā būtu jārīkojas. Tātad tas, ko jūs daļēji šeit teicāt, tas vienkārši tā nav pareizi. Mūsu priekšlikums eh, ir par to Lisabonas līgumu īstenot un tikai tā un vienkāršošanu uh, veikt, tā kā mēs sešu gadu laikā esam to identificējuši atsevišķos fondos. Un arī noteikts uh, noteikums ieviest. Ja redzu to, ko komisija iekšēji dara, cik daudz pretrunu ir un cik apzināti tas tiek darīts, tad man liekas, ka ir nepieciešami skaidrojumi. Uh, uh, teikt, ka to drīkst un to nedrīkst, bet uh, pieredze ir tāda, ka ir šie noteikumi. Un ja mēs tos nemainīsim, tad nevienu nākotnes problēmu neatrisināsim. Nu, nedrīkstam mūs paši mānīt. Tādēļ vēlos norādīt uz to, ka šis ziņojuma projekts ir vērsts uz to, ko gribam, ko negribam. Tāpat arī jaunie instrumenti, tie, ko komisija ir uh, iesniegusi citās vietās un piedāvā. Uh, to ieviešanu un kontrolēšanas iespējas pētniecības jomā, nu neviens vairs nezina, cik ir šo dažādo modeļu, tā tad modeļu daudzveidība, nākotnē vairs, eh, tiek tā pieteikt, pastāvošais gads, jā, bet tad noteiktā veidā tam ir jāizskatās, jo citādi vairs eh, netiekam galā. Piek, pēdējo gadu laikā ir tik daudz modeļu veidot un tik virspusēji, uh, Un tagad mums tas viss ir jāskata, un mēs nemaz nevaram, nespējam. Tādēļ es domāju, ka vēl papildus modeļu pieļaušana būtu negatīva. Vēl pāris jautājumu, ko uzdeva kolēģi par pieļaujamiem riskiem. Ar komisiju kopā esam mainījuši šo noteikumu. Uh, budžeta pieņemšanas instrumentu izveidojuši, tātad netolerējams risks un papildus informācija budžeta pieņemšanai. Tas ir ietverts. Tādēļ domāju, ka esam pastrādājuši labi kopā ar komisiju un revizijas palātu. Esam ļoti daudz pārņēmuši. Nu, ne tikai tādēļ, ka eh, Vācijā tas tā tagad ir moderni, bet tādēļ, ka pieredze ir bijusi ļoti laba, lai uh, padomu neveidot ko jaunu, bet izmantot esošo pieredzi. Odīkungam, protams, ir pilnīgi taisnība runājot par to, ka uh, Mums ir tāds garš kalendārs budžeta pieņemšanai. Mēs mēģinām to laiku saīsināt, bet, diemžēl, ir tā, ka mēs esam ieguvuši tikai mēnesi. Tā tad septiņi grozījumi un piedāvājums saīsināšanai, bet procedūras dēļ mēs iegūstam tikai vienu mēnesi nu, ja nerīkosimies pilnīgi radikāli, bet nu, par šo radikalitāti es tagad negribētu to tā īstenot. Mankas kungs ar Hulmairs kundzi. Es diskutēšu grozījumus par uh, ēkām. Tie ir viņas grozījumi. E, es nākotnē var uzņemties parāda saistības ēkām. Ideja ir tāda, ka nākotnē uh, mēs ne tikai līdzinējos finansējuma mehānismus varam izmantot, kas ir ļoti dārgi, bet mums būs iespēja arī uzņemties parāda saistības. Tas, protams, būtu ļoti sarežģīti diskutēt par to ar padomu. Dārgais Jens par pārvedumiem liekas, ka ir nepieciešams kompromiss, un mēs piekdien arī vēl diskutēsim ar komisiju par to. Es atgriezīšos no Palermo spēcināt arī tādā cīņā. Būtu labi, ja tas, ko mēs varētu ko mainīt. Kolēģiem Mulderam gribu teikt, ka grozījumi, par kuriem viņš sūdz 48. punktā, tas nav viss grozījums, bet tas vienkārši atsaucas uz to, ko mēs ārlietu dienestam esam izdiskutējuši ar padomu. Un mēs to vairs neaiztiksim. Tam jāpaliek. Tas ir tāds sens stāsts, tas ir plašs kompromiss, sasniegts toreiz ar Galtjērī kungu par to, kas notiek delegācijās un kas mums ir viss jāzina un kas ir nepieciešams. Esmu pati vēl dažas grozījumus pie uh, uh, iesniegus par konsolidēto personālu. Mēs pat labam nemaz nezinām, cik cilvēkiem maksājam algas. Gribu to izmainīt. 45 tūkstoši uh, ierēģi un aptuveni 10 tūkstoši. Uh, uh, termiņu līguma nodarbināto, bet slimības apdrošināšanas skaidri ir pavisam citi. Es domāju, ka tas nav īsti labi budžeta komitejā, ka mēs patiesi nezinām, cik algas sarakstā ir cilvēku. Lauksaimniecība. Gads sāks oktobrī un budžeta pieņemšanai. Struktūra fondi beigs, gad, gad, struktūra fondi rīcības gads beigsies jūlijā. Uh, kas nozīmē, ka izmaiņas būs ļoti plašas gada beigās, budžeta gada beigām. Tas ir nozīmīgi ah, no, norēķina gadam. Un Trupelkundzei gribu teikt, es esmu iesniegus grozījums svītrot negatīvās rezerves un arī grozījumu vēstuļu skaitu samazināt. Būtu labi, ja mēs būtu disciplinētāki. Esmu norādījusi, cik ir nepieciešama grozījuma, vajadzīga un grozījumu dokumentu. Es domāju, ka disciplīna būtu laba visiem un arī man, tādēļ beigšu uzstāties. Paldies! Paldies! Nu, es ceru, ka piekdien daži kompromisi tiks uh, sasniegt tur, kur iespējami. Bet, nu, ka tu gribi palērmo mācīties, nu, to gan, tam gan es tā īsti neticu. Nu, tik tālu par to. Tagad mm, šo darbu kārtības punktu esam tik ilgi skatījuši, ka visi viesi ir ieradušies darba kārtības punktam, kurā nodarbosimies ar pētījumu. Tādēļ gribu piedāvāt komiteju, un referents arī tam piekrita, ka mēs Raimeru uh, skatītu pēc pētījuma. Es gribēju tikko runāt par beigas pakotni, bet nē, tā nē. Tātad mēs runāsim par visu to, ko Raimers grib pieminēt, uh, to tad pēc tam. Un tagad diskutēsim par pētījumu. Es domāju, ka tas ir uh, nepieciešams. Uh, diskutēt par pētījumu, kuru lūdzām izstrādāt. Un uh, bija procedūra, lai to izstrādātu. Zinātnieki, uh, eksterni zinātnieki ir uh, uzvarējuši konkursā, bet bija dažas šaubas Un tagad mēs pielietosim sekojušu procedūru. Tie divi kolēģi un kolēģis, eh, šajā gadījumā divi kolēģi, divi vicepriekšstādātāji, eh, Dehāna un eh, Kalfins, kas ir atbildīgi par šo pētījumu teiks īsts ievadvārds, jo arī tam mums ir viena stunda, darbie kolēģi, vairāk, ne? Tā tad īsts ievadvārds teiks par šo pētījumu, tad Līdzes universitāte mm, prezentēs pētījums un rezultāts. Un tad tie, kas jau pieteicās, ka viņi labprāt gribētu uzstāties proti EIB priekšsētājs Filips Maištats, uh, Jans Fišers, uh, Erab priekšsētājs un Tomas Kungs Ekfina priekšsēdētājs, viņiem dosim vārdu. Un tad varēsim pievērsties diskusijai. Un kā vienmēr uh, Ivailo Kalfins uh, teiks uh, noslēguma vārdus. Ivailo tagad uh, lūdzu pārsīvot vārdus. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies. Priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi. Tāds, ka tika pasūtīts šis pētījums, tad e, pamat doma bija saistīta ar debatēm, kas notiek ļoti bieži parlamentā attiecībā uz atšķirību neatbilstību starp pieaugošajām politiskajām saistībām Eiropas Savienībā, ieskaitot nepieciešamību pilnībā pie, ieviest Lisabonas līguma nosacījums stratēģija 2020 enerģijas stratēģija, lielos projektus, tādus kā ITER, Galileo un citus no vienas puses, un no otras puses ierobežotos budžeta resursus un nepietiekamos piešķīrums no budžeta puses, lai varētu šos politiskos mērķus sasniegt. Vēl jau vairāk šī diskusija pastiprina nacionālās debatas par taupības pasākumiem, kuri notiek visās Eiropas Savienības dalību valstīs, kas atspoguļojas ne tikai diskusijās par Eiropas budžetu, bet arī lēmjot pār nacionālajiem uh, maksājumiem un budžetu Eiropas eh, mērķu sakarā. Un atbildes kuras mēs esam meklējuši un apsprieduši daudzkārt un turpinām meklēt attiecībā uz šo finansējumu trūkumu, lai varētu izpildīt politiskās saistības, ļoti bieži ir saistāmas ar iespēju palielināt pašresursu daļu Eiropas Savienības budžetā, kā arī ar iespēja, iespēju izlīdzināt eh, iztērēto finansējumu un piesaistīt eh, papildu līdzekļus. Iespējas eh, šeit ir dažādas, piemēram, līdzfinansējums ar dažādiem fondiem, valsts nacionālajiem budžetiem, piesaistot privātos fondus, attīstot valsts privāto partnerību un iespēja eh, strādāt sadarbībā ar starptautiskām finanšu institūcijām, uh, konkrētāk ar Eiropas investīciju banku, kas ir Eiropas institūcija un Eiropas attīstību rekonstrukcijas banka. Un eh, pētījuma mērķis bija kritiski izvērtēt iespējas palielināt Eh, dalību šajos instrumentos vairāk piesaistīt EIB un uh, rekonstrukcijas attīstības banku un atbildes tika meklētas vairākos avotos. Protams, eh, mēs redzam, kāda attieksme ir no banku puses. Pavisam nesen mēs šeit parlamentā uzklausījām eh, Eiropas eh, Eh, projektu, projektu obligāciju prezentāciju, ko piedāvāja Meštat kungs. Un tas būtu viens no mērķiem, ko varētu īstenot ar Eiropas investīciju banku aktivitātēm. Tāpat arī parlamentā ir notikušas cit, eh, citas diskusijas, un mērķis ir šīs diskusijas stimulēt. Un pēc tam mēs varēsim pieņemt lēmumu. Ziņojums. Uh, tika sagatavots ļoti caurskatāmu procedūru parlamentā, to mums e, prezentēs eksperti. Protams, e, ziņojumā ir iekļauti arī savi viedokļi attiecībā uz pētījumu. Un šeit parlamentā es domāju, ka mums ir pētījumi jāizmanto kā viens no informācijas un ideju avotiem. Es gribētu lielā mērā pateikties parlamentu kolēģiem, kuri piedalījās izveidojot pētījumu ietvaru. Es gribētu pateikties pētījumu autoriem un it īpaši pateikties Eh, investīcija bankas un rekonstrukcijas attīstība bankas darbiniekiem par dalību diskusijas un meklējot par to, ka ir mēģinājuši kopīgi rast atbildes uz mūsu jautājumiem. Un priekšsēdētājs domāju, ka esmu sniedzis vispārīgu priekšstatu par šo pētījumu un tagad došu iespēju autoriem savu pētījumu e, prezentēt un visiem izteikt savus komentārus. Jā. Paldies, un tagad tā, došu vārdu Robinson un Benga kungam uzstāties un prezentēt savu pētījumu. Thank you. Can you hear me? Vai viss man dzird? Paldies! Vispirms vēlos pateikties par iespēju izteikties, um, kā uh, lektoram šeit es vēlos runāt stāvus, man ļoti grūti runāt sēdus. Un šodien mēs um, uh, īsi izskatīsim pētījumā konstatēto. Un mēs Robs un es eh, prezentēsim š, jums šo ziņojumu, sniegsim komentāru par to, ko esam paveikuši, bet eh, konkrētāk mēs gribam runāt par eh, secinājumiem, par kontekstu un par to, ko mēs domājam par līdzfinansējumu, norādīt, kāda ir prioritāri jautājumi, komentēt izmantotās metodas un uh, E, konkrētāk koncentrēties uz rekomendācijām un slēdzieniem, pie kuriem mēs esam nonākuši. Daži vārdi par mani. Es strādāju līdzas e, universitātē nu jau vairāk nekā desmit gadus un esmu strādājis konsultāciju darbā par Eiropas Savienības jautājumiem un interesējos par uh, Eiropas um, investīciju banku īpaši, un es uh, domāju, ka arī akadēmiskajā pasaulē ļoti daudz ar interesi raugās uz šo banku. Un doktors Bēns uh, sniegs eh, dažus ievadvārdus par sevi, un pēc tam mēs eh, pāriesim pie pētījuma. Labdien, esmu Roberts Beins, esmu neatkarīgs konsultants, kas specializējas infrastruktūra finansējumā. Un es Eh, pie, strādāju pie šī pētījuma konsultāciju kapacitāte ar Eiropas eh, investīciju banku un Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku. Ar kolēģi Robinsonu mēs esam sadarbojušies ilgāk laika. Pirms tam es strādāju pie citām konsultācijām. Un mēs jums tagad sniegsim īsu kontekstu šim pētījumam, pirms mēs eh, pārējam pie konkrētiem pētniecības jautājumiem, kurus mēs pētījām pēc parlamenta pieprasījuma. Gribu skaidri norādīt, ka mēs runājam par līdzfinansējumu pētniecības kontekstā. Un šajā kontekstā mēs runāsim par Eiropas Savienības eh, budžeta eh, naudu eh, pār aizdošanu gan vai no investīciju bankas, vai no rekonstrukcijas attīstību bankas. Un šis konteksts ir relatīvi neliels, aptuveni vai, nedaudz vairāk par 1% eh, budžeta šādā veidā tiek piešķirts, un mēs runāsim par to, kā eh, šo jautājumu labāk risināt nākotnē. Mēs runājot par ilgtermiņa aizdevumu, mēs redzam lielu potenciālu piemērotā šī finanšu instrumenta izmantošanā. Tas deva iespēju strādāt ar e, finanšu starpniekiem, citām finanšu institūcijām, lai varētu līdzsvarot Eiropas Savienības budžeta efektu. Un runājot pār ilga termiņa finansējumu, iespējams, ka atsevišķi ilgtermiņa projekti nepiesaistītu komerciālus aizdevējus. Un mums ir jādomā par reālām e, iespējām veidot Eiropas Savienības mērķus un e, prioritāšu politikas ar šāda veida e, projektiem. Um, the... Tagad E, pirmie konkrētie pētniecības jautājumi, ko mēs risinājam. Pirmkārt, runājot par budžeta atbildību, mums tika uzdots jautājums, vai sadarbība ar abām bankām, EIB un ERBD, eksponē e, e, Eiropas Savienības budžetu īpaši e, kādām sarežģītā situācija, un tālāk mums ir jādomā arī par vispārīgiem secinājumiem un piemērotu aizsardzību Eiropas Savienības budžetam tā pašreizējā formā. Treškārt, un tas jau garantīju ziņā, vai kādi īpaši draudi budžeta menedžmentam un vai kādi īpaši draudi pastāv budžeta disciplīnai. Un šeit man ir jānošķir tiešais aizdevums un netiešais aizdevums, kad Eiropas Savienība garantē EIB aizdevumu e, trešajām valstīm. Un tagad es atkal dodu vārdu kolēģim. Mēs E, tagad skatām jautājumus, kas varētu tikt pavērsti arī politiskāk. Bet e, tika uzdoti tādi jautājumi, kas e, varbūt nevienmēr pietiekami risināti ir parlamentā, vai šādas aktivitātes pārskata tos. Un pirmais no jautājumiem ir šeit ir jautājums par budžeta kontroli un ko mēs vēlamies uzsvērt, ir jādiferencē, kādi var būt formāli mehānismi esošajās struktūrās, lai kontrolētu šos instrumentus, un neformālās aktivitātes jeb citiem vārdiem, kā lietas patiesībā darbojas un kas ir teikts līgumos un kas notiek uz vietas, un lai mēs šīs divas parādības varētu nošķirt. Un ārkārtīgi svarīgs jautājums ir to, kā tas varētu palīdzēt sasniegt Eiropas Savienības stratēģiskos mērķus un kādā veidā Eh, eh, notiek sadarbības ar banku, kā aizdevumiem ir nepieciešams aizdevējs un kā notiek šie procesi. Tālāk eh, par pārvaldību un caurskatāmību šeit. Mūsuprāt, tas ļoti atšķiras no redzamības. Pārvaldība attiecas uz starp institucionālajām attiecībām, kādas tās pastāv, un tāpat arī uh, problēmas ar sarežģītību, kas varētu īpaši e, radīt izaicinošu situācijas parlamentam. Un arī mums ir jādomā par to, kā šie jautājumi ir saistāmi ar komerciālu e, konfidencialitāti. Tas lielā mērā atšķiras no redzamības vienkārši tad, kad mēs zinām, ka šīs lietas notiek. Un šī problēma attiecas uz visām Eiropas Savienības finanšu aktivitātēm. Taču mūs ir tīpaši interesēja tas, kā pašreizies finansējums e, ietekmētu gan visu darbību visā Eiropas Savienībā, gan saņēmējs, un vai tas neapgrūtinātu e, visu parlamenta darbu ja šīs darbības tiktu izkliedētas. Un pirms mēs e, runājam par darbu, mums jārunā par trim metodēm. Šīs metodes ir izpētē birojā, kur mēs lasā, pētījām e, galvenos dokumentus, uh, E, intervijas, kas ir notikušas. Mēs esam e, uzklausījuši vairāk nekā 50 e, vadošos darbiniekus no EIB, rekonstrukcijas attīstības bankas komisijas, revīzija palāts un arī triangulācijas darbs, jo mēs mēģinājām prezentēt tos secinājumus un konstatējumus, kurus mēs uzskatījām par visnozīmīgākajiem. Ziņojuma struktūra ir sekojoša ievadaļa eh, attiecībā uz abām bankām, kas, kas tām ir atšķirīgs, kas ir kopīgs. Tālāk mēs runājam par līdzfinansēm Eiropas Savienībā, konkrēti domājot par uh, līdzfinansējumu, citiem jautājumiem tālāk. Ceturtā nodaļa par budžeta garantijām, par ārējām garantijām, par EIB aizdevumu garantijām, un pēc tam ir secinājumi un ieteikumi. Un beigās ļoti garš pielikums, kas varētu uh, uzskaitīt uh, noderīgos instrumentus. Man šķiet, ka pirmo reizi tie ir apvienot vienā dokumentā. Uh, Un tīri faktiski tas varētu būt noderīgi. Un tagad es došu vārdu Robertam, lai viņš izklāstītu secinājumus. Es mēģināšu sniegt kopsavilkumu tuvāko 5-10 minūšu laikā. Un pirmkā, pirmais, vissvarīgākais secinājums ir tas, ka līdzfinansējuma ziņā Eiropas eh, Savienības budžets nerada nekādus tiešus riskus Konkrēti piešķīrumi ir nepieciešami dažādiem līdzfinansējuma instrumentiem un e, nav atbildības, kas pārsniegtu sākotnējos budžeta saistības. Tāpat arī par garantiju fondu ārējām darbībām runājot, mēs e, šajā kontekstā varam sniegt e, pozitīvus slēdzienus. Varbūt arī citi deputāti apzināsies, ka ir veikts visaptverošs darbs attiecībā uz garantiju fondu, kurš tika paveikts 2010. gadā, kas bija samērā visaptvarošs un sniedz pilnu analīzi risku modelēšanā. Tik tiešām 2010. gadā arī revīzija palātas ziņojums bija pozitīvs par to, kā tikt pārvaldīts garantija fonds. Un tagad dažos vārdos gribu izklāstīt, ka mūsuprāt tas ir piemērots instruments, kas pietiekami aizsargā budžetu un tā paša reizējie norādījumi ir piemēram mērķa likme 9%, e, kas rada nelielu vai, vai praktiski nekādu risku Eiropas Savienības budžetam un tālāk par garantēto aizdevumu. Tas nozīmē aizdevumu, ko sēdz vai nu garantija fonds, tā ir vertikālā. Uh, e, Vertikāli kreisajā pusē, šeit mēs redzam, piemēram, e, tikai ap 16 eh, eh, miljoni eiro tika garantēti 98. gadā. Un, eh, protams, jāatvainojas, ka šeit ir neliela kļūda diagrammā. šeit ir nevis miljoni, bet miljārdi. Bet mēs redzam likmi ap 9%, un 2011. gadā mums vēl nav pilnu skaitļu, tāpēc to es nevaru izklāstīt. Bet tagad no garantiju fonda pāriet pie garantijām dalību valstīm un eh, finanšu stabilitātes mehānisms. Mēs šeit redzam eh, budžeta aizsardzību, kas ir nodrošināta, un šeit ir ļoti vienkārša ilustrācija attiecībā uz to rezervi, kas ir pieejama. Taču mūsu secinājums ir tāds, ka šī budžeta aizsardzības metode nerada īpašus draudus Eiropas Savienības budžetam, ne arī aizdošanas aktivitātēm, kuras parlaments attiecinātu ar šī instrumenta palīdzību. Piemēram, Esmu šeit ņēmis 2011. gada piemēru. Pašresursu griesti ir 1,23% eh, no 27 Eiropas Savienības valstu IKP, kas ir 152 eh, miljārdi. Tad eh, budžeta summas būtu 126,5 miljārdi un ievērojama rezerve šeit mums paliek eh, vairāk nekā 25 miljārdi. Un ko šī rezerve e, nozīmē, mums atkal ir jāstu, jārunā par 2011. gada piemēru, un šie skaitļi tiek e, neka, e, nepārtraukti aktualizēti. Un mēs esam šeit redzam maksājumu bilansi E, tabula gan ir sagatavota februārī, taču princips ir vēl aizvien tas pats. Mums ir e, maksājuma bilance Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu maksājumi, tālāk mikro, makrofinanšu e, palīdzības mehānismi. Eiropas investīcija bankas aizdevumi e, ārpus dalību valstīm. Un šeit ir rezerve 19,6 un tādējādi mums eh, paliek vēl ah, milzīga summa 25 miljārdi, kas, eh, kas eh, parāda šī mehānisma nodrošināto aizsardzības līmeni. Paldies, Ro Robert. Un tagad pēdējie punkti attieksies uz vairāk politiskiem jautājumiem. Pētījumā sacītais, es atkārtoju Roberta sacīto. Man eh, ļoti grūti visu izklāstīt, taču budžeta kontrolas ziņā ir izveidoti ļoti stingri, spēcīgi mehānismi, komisija veido instrumentus un jūs formāls eh, esat iesaistīts šajos pro procesos, bet ir arī neformālāki procesi. Pozitīvi ir tie, ka um, atmaksas mehānismi veido samērā stingru uh, disciplīnu. Tomēr Eh, pašreizējā vide ir tāda, kas kļūst aizvien sarežģītāk. Notiek sadarbība ar finanšu starpniekiem, kuriem ir pašiem savas potenciālās intereses, un pēc tam ir vēl papildus institucionāla kontrola. Arī eh, elastība ir dažādās formās šeit vērojama, bet tā var kopainu sarežģīts. Mūsu prāts ir nepieciešams veikt ekstensīvāku pētījumu par to, kas notiek uz vietas. Mēs esam pētījuši vienu vai divus instrumentus un nevienmēr esam skatījuši, kas notiek uz vietas. Um, Un tas varētu būt ārkārtīgi prioritāri tīpaši jūsu komitejai. Ir jānorāda, ka līdzfinansējums sniedz jebkura visa veida labums Eiropas Savienībai un ir savietojums ar strateģiskiem mērķiem. Un divi konkrēti instrumenti, kas tiek skatīti ekstensīvi, šeit mums nekādu grūtību nebija, mēs piekrītam par visiem simt procentiem, piemēram, uh, RSFF eh, inovāciju jomā un ir liela vēlēšanās no banku puses eh, strādāt šajās jomās. Taču ir vērojamas zināmas bažas par šo instrumentu savstarpēju pārklāšanos, ir īpaši ņemot vērā to, ka mm, eh, eh, tas jau ir norādīts vairākos vērtējumos, uh, Vēl viens jautājums ir par to, vai šie instrumenti tiek efektīvi iztenot jaunajās dalībvalstīs, piemēram, RSFF bija ļoti nevienlīdzīga, un arī SEP uh, eh, īstenošana notika nevienlīdzīgi. Tālāk ir jautājums par sadarbību ar bankām un kādas atšķirības varētu būt vērojamas. Un mēs mēģinam izpētīt iespējas vai eh, e, sadarbībā ar EIB mēs vērojam, kā no eh, rekonstrukciju attīstības bankas puses ir vēlošanās, vēlēšanās aktīvi sadarboties. Un mēs no, š, no šiem jautājumiem varam secināt, ka sadarbība ar uh, šiem spēlētājiem ir ārkārtīgi svarīgi. Efekt politikas īstenošana. Esam uh, apvienojuši vairākus konkrētu gadījumu pētījumus un ir atsevišķi ļoti iespaidīgi pozitīvi rezultāti, piemēram, eh, pār paplēšanāšanās darba kārtību, pār Rietumbalkāniem, pār uh, Eh, jaunu eh, dalībvalstu, jaunu dalībvalstu integrācijas pasākumiem, un mūsuprāt ārkārtīgi būtiski ir tas, cik lielā mērā visu eh, resorpcijas problēmu ietekmē finanšu krīze. Protams, ir ievērojams problēmas ar struktūra fondu resorpciju jaunajās dalībvalstīs. Un šeit būtu nepieciešams papildu pētījums. Tālāk, vai visās jaunajās valstīs ir pietiekami attīstīta tirgi, lai strādātu ar līdzfinansējumu? Arī to mēs secinājumos esam norādījuši. Un visbeidzot par caurskatāmību runājot. Tas ir jautājums, kas ir ļoti sarežģīts no vienas puses bankas saprot nepieciešamību pēc komerciālas e, e, konfidencialitātes, bet Eiropas e, Savienībai ir nepieciešama skaidrība par to, kā nauda tiek īstenota, piešķirta, sadalīta, un ir jāskat kopā šie punkti ar caurskatāmības jautājumiem. Tāpat arī mūsu. Uh, uh, modina tas fakts, ka Eiropas revīziju palātā e, rūpīgi seko notiekošiem. Mēs e, uzdodam sev jautājumu, vai nevajadzētu revīziju palātas e, lomu palielināt. Tāpat arī ir nepieciešama kritiskām izvērtēšana, vispārīgais viedoklis ir, ir tāds, ka mums ir kritiskāk jāizvērtē visi projekti. Un ņemot vērā to, ka nevienmēr ir pietiekama redzamība par izdevumiem, varētu būt nepieciešamas eh, eh, sekot eh, finansējuma redzamībai. Tāpat arī mēs gribētu uzsvērt to, kā ir Ir jānorāda tas, ka e, jārisina komunikācija grūtības. Es domāju, ka pirmais vispraktiskākais solis Eiropas Savienībai e, būtu veiksmīgāk jārisina starp institūciju problēma un E, jāizvērtē tas labums no kādu sniegtu vairāk finanšu institūciju e, iesaistīšanu. Mūsu kopīgie secinājumi ir tādi, ka šis jautājums ir fascinējošs, mēs ar lielu prieku strādājam pie šī uzdevuma. Taču Mums ir jāapzinās gan riski no vienas puses, gan finanšu iespējas no otras puses, kā arī politiskās implikācijas, kas varētu būt e, nozīmīgas. Taču kop, mūsu kopīgais secinājums, ka e, Latiņa ir pārvarēta. Jā, vielen dank! Jā, paldies! Liels paldies! Es domāju, ka tie, kuri no sākuma nesakoja šim pētījumam, tas bija ļoti interesanti. Un šajā komitejā, ja tiek prasīta uh, caurskatāmība un pārskatāmība, tad uh, jūs uh, skrienat atvērtās durvīs. Mēs uh, daudzkārt uh, tiešām cenšamies prasīt lielāku pārskatāmību, caurskatāmību, bet dažkārt uh, saskaramies ar uh, sienu, uh, runājot par komisiju, jo viņi nav gatavi būt mūsu pusā, pusē un kopīgi cīnīties par šiem pasākumiem, tādiem pasākumiem, kas veicinātu redzamību un pārskatāmību tāda. Uh, vienota komunikācijas stratēģija būtu ļoti vērtīga, bet arī to mēs jau stāstām vismaz desmit gadus. Tagad uh, vispirms dosim vārdu mūsu viesiem, pirms uh, došu vārdu mūsu kolēģiem. Maištat kungs, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es nekomentēšu šo prezentāciju, kur mēs uzklausījām. Es gribētu vienkārši teikt, ka es nevaru pieņemt, ka e, tiek teikts, ka mūsu komentāri ir uh, nepamatot. Ja jūs komiteja vēlas, tad mēs esam gatavi piedalīties uh, padziļinātās un asās debatēs, un mēs jums piedāvāsim konkrētus uh, piemērus, lai attaisnot mūsu komentārus. Bet tā kā šodien mūsu laiks ir ierobežots, tad es labprāt koncentrētos uz uh, galveno jautājumu, kurš ir sekojošs. Vai Eiropas Savienības interesēs ir uh, aicināt, veicināt uh, Eiropas uh, līdzekļu apvienošanu ar Eiropas investīcijas bankas līdzekļiem. Un man šķiet, ka šajā te kombinācijā ir e, tas, ko mēs varētu saukt par trīskāršās sviras efektu - politiskā svira, tehniskā svira un finanšu svira. Politiskā svira pirmkārt. Ja ir EIB uh, e, Eh, darbība, tā tā tiek uztvērta kā Eiropas Savienības darbība un um, daudzkārt valstīs, kur mēs darbojamies, eh, tiek teikts, jā, Eiropas Savienība atbalsta šādu investīciju eh, projektu, bet bez šī redzamības aspekta ir arī fakts, ka EIB ir vienīgā finanšu institūcija, kura legāli ir kurai legāli ir pienākums atbalstīt ES politiku, uh, un ieviest Eiropas Savienības noteikumus. Tas, ko es saucu par pienākumu um, monopolu Eiropas Investīcija bankai. Un tas arī izskaidro to, ka vairāk kārt ir uh, sanācis tā, ka uh, projekts, kurus esam sagatavojuši kopā ar Bērt kolēģiem, un mēs ar viņiem daudz uh, sadarbojamies. Tātad ar Eiropu kolēģiem mēs sadarbojamies kopā 14 miljārdu eiro apmērā. Tātad mums ir lieliska pieredze sadarbībā ar Eiropu bet eh, dažkārt ir gadījies, ka eh, kopīgi sagatavojotajos eh, projektos mēs tos vairs nevajām finansēt, jo komisija mums pateica, nē, nē, tas nav iespējams, tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības politiku, piemēram, finansējot uh, lidostu Krievijā. Eiropas komisija mums pateica, nē, to nevar finansēt, jo mums ir. Uh, šeit jautājumi, kas ir jārisina ar Krieviju par uh, aviosātiksmu, un tad Eiropa finansēja šo projektu. Tas ir normāli, bet tas nozīmē, ka mēs esam vienīgā finanšu institūcija, kurai ir strikts pienākums uh, respektēt uh, Eiropas saimnības noteikumus un normas. Esam arī vienīgā uh, finanšu institūcija, kuras visas operācijas ir jāpakļauj uh, Uh, attiecīgās dalībvalsts uh, viedoklim, tam ir jābūt labvēlīgam, un arī komisija ir jāsniedz uh, pozitīvs atzinums. Visiem tātad komisijas ģenerāldirektātiem ir tiesības paust savu viedokli un gadās, ka, piemēram, konkurences vai pētniecības ģenerāldirektorāts vai vīdes ģenerāldirektorāts var izteikt iebildumus, un tas mums liek šo projektu pārstrādāt. Tātad mēs esam tāda unikāla institūcija, jo esam vienīgie, kam ir, um, kas esam pakļauti Eiropas Savienības noteikumiem, un esam arī vienīgā institūcija, kas ir tieši pakļauta padomes un Eiropas parlamenta lēmumiem. Esam arī uh, revizijas palātas kontrolē uh, saskaņā ar 187. pāntu līgumā. Mūsu kontrolē arī OLAF un Eiropas ombuds. Uh, Tātad eh, neapstrīdami šeit ir eh, tāda kā politiskā svīra vērojama, mēs esam instruments, lai atbalstītu eh, Eiropas Savienības politiku. Tagad par tehnisko svīru. Šeit ir redzams, ka komisijas ekspertīze un EIB ekspertīze uh, Tātad komisija ir savas zināšanas un pieredze par makroekonomiskajiem un sektoriālajiem aspektiem, par politiskiem aspektiem, um, darbības valstīs, un EIB arī uh, pienes savu uh, pieredzi tehniski analizējot projektus. Var jums dot daudz piemērus. Nu, varbūt trijās jomās, jo ziņojuma secinājumos tiek uh, teikts, ka atjaunīgās enerģijas, energoefektivitāte un e, cits joms būtu tur, kur Eiropa būtu ar pievienoto vērtību. Bet arī šajās jomās EIB ir e, atzīta pieredze un zināšanas, un mūsu tehniskie dienesti tiek lūgti sniegt tehniskos atzinumus par projektiem, kurus mēs nevaram finansēt, jo tas ir ārpus mūsu ārējā mandāta. Uh, Piemēram, nesen Turcijā mēs finansējām uh, vēja pārku uh, un kopā ar Erabu to finansējām, bet uh, starp Erabu un EIB tieši EIB tehniskā komanda sagatavoja šo projektu. Uh, Un e, tas ir uh, saprašanās memoranda uh, izpratnē, kas tika parakstīts starp abām institūcijām. Mēs esam nolāgu, noslēguši vienošanos, tad katreiz, kad uh, tiek sniegts līdzfinansējums, tad tiek nozīmēta, kura institūcija būs vadošā, uh, finansējot šo projektu, un otra ir līdzfinansējuma institūcija. Es uh, ja jūs vēlties, var jums uh, sniegt virkni piemēru, kuri pierāda, ka daudzās jomās Eiropas investīcija bankai ir tiešām atzīta pieredze, uh, kas papildina komisijas uh, pieredzi un zināšanas. Un trešā ir finanšu svira, kur grib pieminēt. Ideja ir tāda, ka ar to pašu budžeta līdzekļu apjomu Eiropas Savienība var atbalstīt Uh, daudz plašākas investīcijas. Tas ir šis galvenais svirs efekts. Atsaucoties uz tikko teikto, RSFF uh, riska dalīšanas finanšu instruments pētniecībai. Uh, te ir jāmin, un kad mēs atceramies pagājušo gadu, mēs izmantojām 390 miljonus eiro budžetā un uh, 772 uh, miljonu no EIB, un tas tika izmantots pētniecības programmām uh, 6 miljārdu 300 miljonu apjomā, kas finansēja. Uh, tātad privātais sektors pie, piedalījās ar uh, 16 miljoniem. Tātad ar šo um, Eiropas budžeta um, summu mēs panācām vēl lielākas investīcijas. Uh, un tas ir tas svirs efekts, kā varam panākt lielākas investīcijas. Gribētu ļoti skaidri uzsvērt vienu punktu. Eiropas investīcija bankai ir pienākumu monopols, bet mēs neprasām monopolu pieejā Eiropas Savienības budžetam. To ļoti skaidri grib pateikt. Uh, Vienkārši gribu teikt, ka mēs uzskatām, ka EIB ir vislabākā finanšu institūcija, lai piesaistītu un apkopotu citus Eiropas finansējuma avotus, gan uh, valstiskos, gan privātos. Uh, Parīze. Um, kāds finanšu institūcijas di direktors teica, ka mums ir uh, daudz vienkāršāk iesaistīties kopienas projektos, ja tas ir saistībā ar AIB, nekā, ja tas ir saistībā ar kādām uh, finanšu institūcijām mūsu valstī. Un ir kopēja iniciatīva, kuru uzsāk EIB, bet mēs uh, apvienojam uh, dažādus fondus no Francijas, no Spānijas, Polijas. Kāpēc? Tāpēc, ka šīm institūcijām ir vienkāršāk iesaistīties šajās kopīgajās darbībās, ja tas notiek kādas Eiropas institūcijas paspārnē. Uh, Un tātad es domāju, ka nu pilnīgi neapšaubām tā ir tāda formula, kas var būt uh, ļoti liederīga, skatoties no Eiropas budžeta redzes viedokļa, bet kontrolē jābūt nodrošinātai. Un es gribētu atkārtot uh, to, ko teicu, Kalvin, Kalfinkungs to atcerēsies, mēs esam gatavi no tāda tā kā saprašanās memorandum ar parlamentu parakstīt, lai parlaments varētu turpināt savu kontrolas lomu, turpināt īstenot par Eiropas fondiem. Bet nu varbūt, ka ir vēl citi kādi slēptie punkti. Un, protams, ka pilnīgi normāli ir tas, ka uzdevām jautājumus par uzturēšanas izmaksām. Komisija, nu, valsts saņem to uh, Mm, par mm, Eiropas fondu uh, apstrāti. Un ja skaitlis ir interesants. No 2007. līdz 2010. gadam visas komisijas kopā 62 miljoni eiro. Tātad 62 miljoni Eiropas Savienības budžeta, no tā 14 miljoni es vienošanās ar um, dalībvalstīm struktūra fondos Jeremy un uh, Jessica. Jessica uh, fondos. Tātad 62 eh, miljoni kā komisijas eh, nauda kopumā. Tajā pašā laikā 2007. līdz 2010. gadam kopējā eh, summa IB 4 miljārdi 867 miljoni. Tātad jūs redzat, komisija daudz uh, mazāk nekā citās uh, Eh, citos gadījumos finanšu institūcijās. Un, lai skatītos to kopumā, ir jāatņem uh, ieguvumi, kas atgriežas es budžetā. Tātad uh, par tām operācijām, ko esam finansējuši, tas atgriežas es, uh, budžetā, piemēram, vidusjūrā. Aktuālais šis atgriezuma skaitlis ir 140 miljoni un sasniegs aptuveni 200 miljonus šī gada beigās. Un es domāju, ka arī visi šie skaitļi var uh, tikt pārbaudīti, jūs komiteja var to darīt. Un es domāju, ka tas ir interesanti kopumā arī budžetam. Tagad uh, paliek kopienas uh, garantijas. Par to mēs esam runājuši. Atgādināšu, ka šī garantija ir uh, 6-7% no mūsu kopējām operācijām, darījumiem, un tā ir neliela daļa. Un šīs garantija arī darījumiem ārpusēs. Mēs aizvien vairāk daram mūsu pašu risku, neprasot mm, garantiju no budžeta. Piemēram, kandidātu valstīs un iespējamās kandidātu valstīs 5,7 miljārdi 2011. un 2013. gadā mēs ar pašu risku aizdosim. Tātad tas sēdz tādu ierobežot mūsu operācijas uh, risku. Visus komerc uh, riskus sēdz EIB, nu, politiskos gan ne. Un man liekas, ka vēsturiski jāsaka noslēgumā. EIB, kopš garantijas fonda izveidas, EIB nav to izmantojis kā tikai divas reizes. 90. gados, eh, lai dot aizdomus, bija šeit Dienvidslāvijai 115 miljonu apmērā un garantijas fondā atgrieztais skaidrs bija 240 miljoni ar procentu maksājumiem un novēlējumiem un tā, un tā tālāk. 2003. 2004. gadā aizdevums Argentīnai 9 uh, miljardi. Un arī tas tika sekts. Nu, tas vēsturiski norāda to, ka nebija tādu lielu e, izmaksu e, no šīs garantijas. Un mūsu operācijas skaits ir bijis ļoti ierobežots. Priekšstātais kundze, tas ir tas, kā es varētu aprakstīt šo resursu jautājumu politiski, tehniski, finansiāli, EIB, bet, nu, man jāuzsver, ka kontrolē jābūt tādai, lai uh, parlaments varētu būt pilnībā pārliecināties par efektīvu šo līdzekļu izmantošanu. Jā, ja, dank, prezident Maiš. Paldies Maišlet kungam, tas bija tiešām ļoti izsmeļoši. Tagad lūkšu vicepriekšsēdētāju Fišer kungu no uh, Eraba izteikt viņa ievadu vārdus, bet, nu, lūdzu, nedaudz īsāk nekā Maištad kunga teikto. Lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, centīšos tiešām izteikties īsi un precīzi. Liels paldies jums par uh, to, ka ielūdzāt mani pārstāvāt ERAB un atsaukties uz uh, prezentēto ziņojumu. Paldies eh, pētījuma autoriem par ļoti interesanto lasāmvielu un eh, diezgan labo darbu, ko viņi ir paveikuši. Tiešām augstu vērtēju faktu, ka um, šeit eh, nav izvēlēta tāda uh, viena virziena pieeja. Šeit tiek iesaistītas uh, dažādas idejas un uh, interesanti bija lasīt šīs te intervijas uh, ar cilvēkiem no abām bankām un komisijas, un man ir prieks, ka bija šī, šī interaktīvā pieeja, kas tika izmantot. To es tiešām augstu novērtēju. Pētījums atspoguļo Eiropas parlamenta uh, vēlmi un uh, to, ka Eiropas parlaments ļoti augstu vērtē līdzfinansējumu un arī EIB e un ERAB uh, sadarbību. Šis pētījums ļoti skaidri atzīst un esmu pārliecināts, ka tas arī ir galvenais signāls, kas tiek raidīts no šī pētījuma, ka ir plaša vēlme paplašināt līdzfinansējumu izmantojumu uh, Uh, EIB uh, un ERAB ietvaros 2020. gada procesa ietvaros. Uh, ERAB tiešām augstu novērtē šo te mūsu bankas darbības izvērtējumu šajā ziņojumā, kur tiek um, uzsvērti svarīgākie elementi mūsu darbībā. ERAB ir kapacitāte uzņemties risku Un tas noteikti nāk par labu arī mūsu līdzfinansējumu partneriem. Ir skaidrs arī tas, ka eiro svīra erab ir varbūt uh, lielāka nekā uh, kā tas varētu šķist. Mm, dalībvalstī mm, pieder 63% no bankas akcijām. Un uh, vispēcot, kā tika prasīts, uh, pētījumā mēs eh, cenšamies veicināt mūsu redzamību Briselē, ieceļot īpašu pārstāvi no Eraba Briselē. Tā ir Mandi Bejs kundze, kas eh, nu, sēž no manis pa kreisi šajā zālē. Mēs uh, pozitīvi vērtējam ziņojuma secinājumus par to, ka ir aizvien lielāka vienprātība pār līdzfinansējumu principiem un tikai trīs skaitļi, kurus uh, gribētu minēt. Kopš ERAB uh, aktivitāšu sākuma Eiropas Savienība ir sniegus 1,7 miljārdus eiro līdzfinansējumam caur ERAB, kā arī 478 tūkstošus miljonu eiro tehniskai sadarbībai. Tas ir ļoti svarīgs skaitlis, kas ir uh, radījis septiņu miljārdu apmērā projektus, kurus ir iznojis banka. Uh, Šī sadarbība ir pātrinājusies pēdējos gados, iztenojot trīs jaunus finanšu instruments Eiropas Savienībā. Šis ziņojums norāda arī uz progresu, ka tiek saskaņoti instrumenti. Eiropas nākotnes platformas ietvaros. Runājot par uzlabojumiem bankās, mēs šobrīd sadarbojamies ar komisiju, lai uzlabotu mūsu ziņošanas mehānismus, kas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums gan projektu līmenī, gan arī sniedzot uh, statistiku un uzticams datus. Mūsu reģionālie biroji arī uztur kontaktus ar attiecīgajām ES delegācijām, lai veicinātu ES redzamību attiecīgajās vietās. Ka mēs nepiekrītam, nepiekrītam vērtējumam, ka līdzfinansējums vislabāk ir pienā, piemērots attīstīgiem tirgiem. Um, ka Eiropas Savienības valstīs tas esot vairāk piemērots, bet tas ir daudz vairāk vajadzīgs pārējais attīstības valstīs, kur tas ir vajadzīgs, lai uh, veicinātu attīstību. Runājot par mūsu attiecībām ar Eiropas Investīciju banku. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica EIB priekšsēdētājs savā uzstāšanās laikā. Proti, ka ne ši, tikai šis saprināšanās memorāns, kas ir parakstīts starp abām institūcijām, uh, un komisiju, to mēs, protams, uztveram ļoti nopietni, bet eh, kā visnopietnāko eh, jautājumu mēs šajā sadarbībā uztveram eh, dienišķo ikdienas praktisko sadarbību ne tikai institūciju vadītāju uh, starpā, bet tieši sadarbību uz vietas, un tas ir ļoti svarīgi. Uh, Un Mēštāt kungs arī minēja dažus piemērus tam, cik uh, auglīgi un efektīvi esam sadarbojušies. Tātad šeit nav nekāda pārklāšanās vai konkurence, bet arī nākotnā turpināsim uh, cieši sadarboties, un es domāju, ka tas ir pietiekami skaidrs signāls no abām institūcijām. Tikai pavisam īsi, nedzināšos detaļās, bet ir viens ieteikums, kuru uh, mūsuprāt, vajadzētu vairāk apspriest un uh, kur vajadzētu arī tādu juridisku vērtējumu sniegt. Tas ir uh, revizijas palāts pilnvaru paplašināšana. No otras puses mēs pilnībā atbalstām ziņošanas sistēmas pastiprināšanu, kas veicinātu lielāku redzamību, caurskatāmību un uh, labāku ziņošanas veidu uh, sniegtu, lai sniegtu informāciju Eiropas institūcijām. Paldies par uh, jūsu interesi un par uzmanību. Jā, vielen dank. Paldies. Tagad vārds komisijai, to pārstāvis Tomas Kungs. Martin, thank you. Jā, paldies un paldies, ka devāt mums iespēju izteikties šajās debatēs. Es gribētu pateikties arī konsultātiem par ļoti precīzo ziņojumu. Pāris punkti. ECFIN eh, ģenerāldirektorāts ir eh, atbildīgs par garantiju fonda un eh, budžeta saistību pārvaldīšanu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šis jautājums par budžeta uzticamību tiek skatīts kā uh, Eh, ļoti svarīgs. Ja tas netiktu uzskatīts par atbilstošu, tad tas mums radītu problēmas tālākajā darbībā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu labs pamats kontrolas sistēmai, tas mums ļauj virzīties uz priekšu un diskutēt par finanšu instrumentu izmantošanu nākotnē. Uh, Es gribētu pievērsties šim ziņojuma aspektam savos komentāros. Šeit ir daži jautājumi, kurus eh, pētījuma autori uzsver, runājot par finanšu instrumentu izmantošanu vispārīgā izpratnē. Es gribētu teikt, ka finanšu instrumentu efektivitāte attiecībā pret citiem finanšu instrumentiem ir ļoti atkarīga no politikas jomas. Ne visās uh, politikas jomās uh, var tikt uh, veidots līdzfinansējums no EIB vai ERAB. Tātad citās jomās uh, tas ir uh, efektīvāks. Ja mēs analizējam vienu politikas jomu, uh, Tā mēs arī, arī centāmies skatīties šo jautājumu, ja tiek sniegti granti, tad uh, tiek it kā aizpildīti trūkumi tirgu. Ja tiek izmantoti granti, tātad tas uh, vēršas tikai pret tirgus uh, nespēju kaut kādās jomās. Ja tiek lietots līdzfinansējums, tad komisija ar EIB un ERAB un citreiz eh, arī citām finanšu institūcijām sadarbojas, lai uh, atrisinātu šīs eh, problēmas. Kā jau Mēštad kungs teica, parasti eh, tad ietekme ir labāka, rezultāts ir labāks, eh, jo ar finanšu instrumentiem mēs iesaistām vairāk puses, lai risinātu kaut kādu tirgus nespēju vai kļūdu. Kā jau konsultanti teica, tad uh, Svarīgs ir līdzsvars. Mums ir labāka uh, budžeta kontrole ar grāntiem, tad, kad mēs uh, tieši tos varam kontrolēt, mums ir lielāka ietekme zināmās politikas jomās, kā jau teicu, ja sadarbojamies ar finanšu institūcijām un privāto sektoru. Un uh, tas ir tas līdzsvars, kas mums jāņem vērā. Gribētu arī teikt, ka ziņojumā vairāk varēja varbūt ņemt vērā finanšu instrumentu attīstības dinamiku. Ir virkne jomu, kā tas ziņojumā ir minēts, konkurētspēja, inovācijas, kur ir jau ilgu pieredzi strādājot ar finanšu instrumentiem, un tur rezultāti ir skaidrāk. Ir savukārt citas jomas, kurās finanšu instrumenti, struktūra fondi vai infrastruktūras jomā tie ir ļoti jauni instrumentu. Un es domāju, ka varbūt taisnīgāk būtu teikt, ka Džeremija tik minēts prezentācijā, ka šeit eh, glāze ir eh, drīzāk par trešdaļu pilna nekā divas trešdaļas tukša. Tātad es gribētu aicināt konsultantus galīgajā ziņojumā vairāk skatīt eh, dinamiskāk šo te pieredzi un nevis tādā statiskā veidā. Es domāju, ka Runājot par uh, caurskatāmības un pārvaldības jautājumiem, kurus ļoti pamatoti uzsvēra konsultanti, es gribētu teikt, ka nākotnē mums noteikti būtu jāmācās no līdzšinējās pieredzes un jācenšas stiprināt pārvaldības struktūras un caurskatāmību. Uh, Uh, strādājot ar finanšu instrumentiem. Arī citās diskusijās šajā komitejā noteikti jums arī ir uh, nācies pieminēt uh, finanšu instrumentu plašāku izmantošanu nākotnē, un esmu redzējis, ka finanšu regulas kontekstā jau tiek nākotnē paredzēts skaidri noteikumi, kā rīkoties ar finanšu instrumentiem. Komisijā mēs gatavojamies tam, lai labāk izmantotu uh, īpašumu uh, un uh, parādu platformas, lai veiktu izvērtējumus, ietekmes novērtējumus, lai uh, šos instrumentus izmantotu vairāk. Un, pārskatāmības un caurskatāmības jautājumu, ko minēja eksperti, tos nākotnē varētu skatīt ar tādu pārdomātāku uh, pētniecības uh, politiku finanšu instrumentos. Tātad uh, neskatīties tik daudz uz trūkumiem, gribētu teikt, ka ir pamats uh, problēmu risināšanai un uh, parādu platformu izmantošana nākotnē varētu iz, atrisināt daudzas problēmas. Un visbeidzot, uh, gribētu izteikt komentāru ko vēl varētu ņemt vērā uh, ziņojumā. Tad, kad tagadējie ja, uh, finanšu instrumenti 2007. gadā, finanšu perioda sākumā, uh, tika skatīti, tad mēs uh, skatījāmies, kā finanšu instrumenti aizstās grantus, bet finanšu krīze un valstu parādu krīze ir radījusi vēl smagākus apstākļus šo iz instrumentu izmantošanai, vēl nelabvēlīgāku vidu. Un es domāju, ka tāds institūcijas kā EIB un ERAB un arī citas institūcijas, bet jo īpaši EIB ir spēlējušas būtisku lomu ne tikai īstenojot, ieviešot šos instrumentus uh, saskaņā ar to, uh, noteiktajām uh, normām, bet arī nodrošināt aizdevumus Eiropas ekonomikai krīzes apstākļos. Tātad ir pievienoti zināmi citi uh, politikas mērķi faktiski šajā periodā. Un visbeidzot gribētu teikt, ka Komisija ļoti aktīvi strādā ar EIB, un Mēštad kungs ļoti pamatoti um, uzsvēra, ka mums ir jākontrolē visi viņu projekti un jāsniedz savus atzinums, un uh, mēs kā dalībnieks arī EIB cenšamies uh, veicināt uh, Eiropas vērtību īstenošanu. Un komisijai noteikti ir ļoti svarīgi turpināt iesaistīties uh, šajā darbā, arī sadarbojoties ar citām institūcijām. Dažkārt mēs uh, sadarbojamies ar uh, finanšu starpniekiem, ar valstu institūcijām, ar finanšu institūcijām, un es pieņemu arī ieteikumu no ziņojuma, ka mums vajadzētu aktīvāk strādāt šajā jomā, tā kā laika nav daudz. Uh, pie tā arī palikšu un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Nu, mēs esam saņēmuši ļoti daudz informācijas. Arī pretēji viedokļi par to, ko uh, dzirdējām līdz šim. Uh, samērā maz runātāju. Tas varbūt ir labi. Bokrošs un tad Inga Gresle. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Lai ietaupītu lauku. Es neuzslavēšu nevienu, kas uh, ir izteicis komentārus, to uztveriet, ka, tā, ka, mm, ka tas notiek pats par sevi. Bet um, es gribētu uzdot jautājumu pētījuma autoriem paplašināt analīzes apjomu nākamajā etapā. Protams, tas nav atkarīgs no viņiem tik daudz, bet no mums vai mēs to viņiem lūksim, bet es gribētu aicināt visus tā rīkoties, jo svarīgi ir analizēt to, kādas implikācijas EIB un rekonstrukcijas attīstības banka finansējumam ir Eiropas Savienības budžetā, bet atklāt sakot, jautājums ir ļoti šaurs. Um, publiskajā politikā mēs stingri nošķiram efektivitāti un efektīgumu. Efektīgumam mēs domājam par ātru un veiklu procedūru, to, kā šis um, projekts tiek izveidots un cik um, veikli tiek piešķirta nauda. Un tālāk par efektivitāti jautājums vairāk ir par projekta ietekmi. Diemžēl, tad, kad mēs uh, runājam par implikācijām Eiropas Savienības budžetam, tad Man ir jājautā konsultantu un ziņojuma autoru viedoklis, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs politisks jautājums nākotnē. Dažkārt, tad, kad mēs analizējam konkrētus projektus, tad mēs redzam to, ka jo mazāk ir riska Eiropas Savienības budžetam, jo vairāk riska ir eh, valstīm skaidrs, ka daudzi projekti nāk ar valstu garantijām, un varbūt šeit tas nav tik svarīgi no Eiropas Savienības institūciju viedokļa meklēt projekta efektivitāti. Ja kaut kas noiet greizi, tad var izdarīt gan juridisku, gan politisku spiedienu valdībām, lai pieprasītu atmaksājumu, bet E, tas ir jāņem vērā, vai projekts ir bankrotējis vai nē. Un arī tad, kad es strādāju bankā astoņu gadu gaitā, es saskāros ar šo problēmu, tāpēc es gribētu uzteikt maistātkungu sacīto, ka nākotnē Eiropas Savienība izmantos projektus, kur nav suverēna garantija. Bet um, mēs ļoti labi varam redzēt arī šo projektu tālāku attīstību un to, kā lielāks risks tiek uzlikts Eiropas Savienības budžetam. Šis punkts mums būtu jāanalizē. Un, ja investīcija banka tiek virzīta šajā virzienā, tad jautājums ir par to, vai mēs varētu pakļaut EIB e, slodzes pārbaudēji Un es e, gribētu uzklausīt pētījuma autoru viedokli šajā sakarā, jo, protams, šeit daudzi budžeta komitejā un arī parlamentā gribētu e, redzēt plašāku modernā līdzfinansējuma instrumentu piemērošanu. Taču jautājums par to ir, kā mēs risku uh, Uh, risko uh, sadalām, un jo vairāk instruments mēs izmantojam, jo vairāk šāda uh, pārs, pārdalīšana nepieciešama. Paldies, tagad Inga. Paldies, pētījums ir ļoti interesants, un tas ir pirmais pētījums, kas mūs patiesi no nu, šo mm, jautājumu par līdzinēju finanšu instrumentu izmantojumu skaidro, bet nu īsti par budžeta kārtību, jo finanšu instrumentiem tur arī nozīmīga loma. Maišķiet, kungs, esiet sirsnīgi sveikts. Un arī otru runātāju vēlos sveikt, jo viņi skaidro šos instrumentus. Bet nu, mēs jau uh, tagad uh, tulīt dosimies pie nākošā soļa, pie uh, PPP projektiem un arī uh, finanšu izmantojumu privātās bankās. Uh, to iesaisti. Un es tikai vēlos norādīt uz to, jo esam, piemēram, izteikuši grozījums par to, par to, kas tagad tiek darīts. Mēs gribētu vairāk ko zināt par to, un mēs gribētu darba dokumentu par um, darba dokumentiem un finanšu jautājumiem par um, līdzekļu izmantojumu, par rezultātiem, kāda ir sasniegta. Un par riskiem. Tas ir no nu, arī tas, ko pētījums par riskiem saka, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Uh, Tāpat pētījums runā arī par eh, budžeta kontrolas problēmām un jautājumiem, vai mēs eh, sasniedzam mūsu eh, mērķus. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo mums vajag, vajadzētu sasniegt mūsu politikas mērķus. Un tādēļ mums vajadzētu tā diferencētāk runāt. Tas nav instruments visam. Tas ir instruments, kas ir labs infrastruktūras projektiem, lieliem projektiem. Uh, un tas būtu tur pamatots. Un tādēļ es gribētu zināt, vai autori varētu norādīt arī uz to, kas uh, pietrūkst šo projektu vadībā, kā mēs varam saglabāt uh, pāraudzību un uh, 50% uh, no līdzekļiem finanšu instrumentos arī EDF. Uh, uh, ir tāda, ko nekontrolē uh, Eiropas parlaments 50% vai arī lielāk. Tagad uh, uh, obligācijas. Par šo jautājumu jādekla, jādefinē, kāda būs kritērija Eiropas obligācijām. Un mums arī būtu nozīmīgi, lai autori pateikt, ja mēs, teiksim, izvērtētu, kāda būtu nākošie soļi, ko viņi paši mums ieteiktu. Paldies! Paldies! Tagad. Uh, Izabela Durān, lūdzu. Paldies, priekšsētājs Konze. Es um, uzklausīju prezentāciju, bet neesmu izlasījis visu pētījumu, bet vienu lietu vēlos uh, uzsvert. No vienas puses um, sumāri tiek pievērsta uzmanība dažādiem jautājumiem, caurskatāmībai, pārvaldībai, kontrolai, par kuru uh, no bankas puses mēs sagaidām, kad tie darīs ko vairāk, lai dot mums nepieciešamos elements un Greslas kundzes ziņojums, viņa arī vērš mūsu uzmanību ar visiem grozījumiem par to, ka ir absolūti nepieciešams vienkāršot sarežģīto procedūru. Nu, katrā gadījumā vai nu vienkārši budžetam ES un organizācijā vai arī EIB bankas gadījumam un dažādiem projektiem ir ļoti nozīmīgi redzēt šos sarežģītos mm, norises procesus. Tātad, nu, mums nevajadzētu kļūdas mūsu pašu budžetā meklēt. Un otra lieta, eh, tas, ko teica Bakraškungs attiecībā uz ES eh, e budžeta apdraudbriesmām. Uh, Tas ir patiesnā, ja dalība valsts nevar iemaksāt, bet tad, kad es uzklausu, ko mums saka, kāda ir bijusi vēsture, nu, kā, kāda bijuši notikumi līdz šim, nu tad šis jautājums nav spektakulārs, nav pārāk iespējams. Un skaidri, kas tika šodien minēta un arī garantīta 7% no visām. Or, uh, visām, visiem darījumiem. Tātad, nu, man liekas, ka nav tāds milzīgs apdraudējums, ja kāda dalība valsts neseko savām saistībām. Bet, nu, katrā gadījumā praksē, man liekas, ka, nu, nav bijis tāda ļoti spēcīga apdraudējuma aiz budžetam. Nu, tā, tās ir divas šīs piezīmes, ko es gribu izteikt. Bet, nu, tāda ļoti dziļa uh, pētījuma izpēta vēl neesmu veikusi. Uh, Paldies arī par EIB eh, un ERAB banku prezentāciju. Okay, wir haben... Jā, labi. Tagad um, ilgi un detalizēti esam par to runājuši, un es domāju, ka mūsu zinātnieki ir uh, uzklausījuši, kādas uh, prasības mēs vēl izvirzam, kādus uh, pētījumus pat labam ne Sēdz Ivailo Kalfins noslēgs diskusiju un varbūt arī norādīs uh, uz uh, ceļu, kā mēs varētu iespējams uh, sadarbīt, turpināt un arī padziļināt. Kalva lūdzu. Uh, thank you very much, uh, Madam. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī bija domājis par eh, jautājumiem ziņojuma autoriem, eh, pētījuma autoriem, taču es gribētu šeit pasvītot trīs, ne četras lietas. Pirmkārt, pētījums eh, rosina interesi Un ne jau tas fakts, ka visos konstatējumos mēs redzam atbalstu no visām institūcijām, tā skaitā parlamenta, bet es domāju, ka tas ir piemērots, lai izraisītu attiecīgas debatas parlamentā. Un tas, um, mums ir dažādas grupas, dažādi viedokļi, un tas padara mūsu darbu vieglāk tad, kad mēs pieņemam lēmumus. Trīs konkrētie secinājumi kāda varētu būt. Attiecībā uz darbu mūsu komitejā. Pirmkārt, mēs atbalstām to, ka līdzfinansējums un līdzfinansējuma pieredze līdz šim ir bijusi pozitīva. Rezultāti ir bijuši veiksmīgi ar izmantotajiem instrumentiem. Uh, jauni instrumenti, kas tiek veidot, ieskaitot tos, kas radušies ekonomiskās krīzes sakarā, un mēs arī tos uzskaitījām, un kopīgā pieredze ir pozitīva. Otrkārt, mēs redzam, ka ir iespēja un vajadzība e, meklēt e, esošo mehānismu uzlabošanu. Ziņojumā ir tādi jautājumi, kas attiecas caurskatāmību, redzamību, kontroli un tā tālāk. Un esmu gandarīts, ka gan EIB, gan eh, attīstības banka domā par eh, darbu pie šiem jautājumiem, un tas ir jāņem vērā arī eh, turpmākajās diskusijās. Tālāk ir jautājumi, kas attiec uz uh, turpmāku paplašinātu līdzfinansējumu. Kā jau tika sacīts iepriekš, tas ir ļoti rūpīgi jālemj attiecībā uz politiku, jo man iespējams ne visās eh, politikās mēs tādu varam piemērot, bet arī mums ir jādomā par to, kādus instrumentus mēs šeit varam izmantot. Un es domāju, ka ne tikai par eh, esošo mehānismu uzlabošanu runājot, bet arī par jaunu instrumentu meklēšanu, mums par to ir jādomā nākotnē. Tālāk runājot par jauniem instrumentiem, un ar to es arī gribētu beigt savu stāšanos, mums ir jāņem vērā risku līmeņi. Lajošs par to izteicās pirmīt. Es domāju, ka situācija ir varbūt eh, atšķirīgas šeit. Šeit nav runa par valstu risku, EIB risku, bet mums ir jārunā par konkrētu risku Eiropas Savienības budžetam un jāredz, kāda tad situācija šobrīd ir. Praktiski mēs redzam, ka riska nav vai tas ir tuvs nullei. Tas tomēr nenozīmē, ka. Uh, Eh, tas bū, nebūtu palielināts risks, tas var būt palielināts risks valstīm, kas naudu saņem. Un tad, kad mēs meklējam līdzsvaru starp eh, risku, ko mēs būtu gatavi uzņemties, un jaunu instrumentu attīstību, tad šis jautājums ir jāņem vērā. Es negribu tagad ieslīgt uh, sīkākās detaļās, jo mums atvēlētais laiks aizrits, bet es gribētu pateikties ziņojuma autoriem un abu institūciju vadītājiem, kuri prezentēja savus viedokļus. Mums ir jāredz tas, ko mēs darīt, varēsim darīt budžeta komitejā, lai attīstītu šo tālāk. Paldies, tā tas tiešām ir. Mums ir politiskie mērķi, un šo mērķu īstenošanai mums ir dažādi instrumenti, kā arī mēģinam attīstīt eh, vēl instrumentus. Nu, nevelti mums ir vesela šur sēde veltīta nākošu inovatīviem finanšu instrumentiem un iespējams tagad jau eksistējošiem finanšu instrumentiem. Tātad sēdi bijām veltījuši šiem jautājumiem. Nākotnē vēl par to vairāk jātīsta. Mēs šādi rīkojamies. Bet, lai ERAB varētu tālāk arī strādāt, Šeit vēl ir jāpieņem atzinums. Ivailā tavs atzinums par uh, eh, ERAB uh, palielinātā kapitāla daļā esam izdiskutējuši, bija uh, iesniegts. Uh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir divi grozījumi, un es domāju, ka mēs tagad varam bal balsot. Man uh, izpratnē tagad vairs nav jādiskutē par to. Es domāju, ka tu to pat domā, jā. Ir divi grozījumi par apsvērumu 5a un par pirmo paragrāfu Jurgens Klūte un Migels Portašs. Vai mēs varam balsot blokā par tiem, jeb atsevišķi? blokā, neviens uh, nav pret. Kas uh, par šiem grozījumiem? Trīs. Kas pret šiem grozījumiem? Kas atturas? Plašs vairākums pret šiem grozījumiem. Tagad uh, balsosim par ziņojumu, par atzinumu, kas par. Pret. Kas atturas? Neviens ar plašu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveicu. Tad šis darba kārtības punkts arī ir izskatīts. Ich bedanke mich. Paldies visiem tiem, kas pēdējās diskusijās ir piedalījušies, autoriem, EIB priekšsēdētājiem, ERAB vicepriekšsēdētājiem, ECFIN direktoram un arī visiem citiem, kas ieradās šeit, uzmanīgi klausījās vai arī piedalījās mūsu diskusijā. Uzredzēšanos! Tagad veltīsim mūsu uzmanību Lisabonas pakotnē. Lūdzu, Raimer, tavs laiks. Paldies, priekšstādājs kundze. Nu, šodien pavisam īsi, 13. un 14. aprīlī diskutējām. Nekas jauns nav stāstāms, tikai atgādināšu, ka 15. un 16. martā bija iekšēju sēdi, balstoties uz mūsu juridiskā dienesta izstrādātiem dokumentiem, un ļoti nozīmīgi tas ir tām sarunām, kas tagad notiek ar padomi. Rīt tikšos ar Ungārijas padoms eh, prezidentūras pārstāvjiem, lai nu vispār zinātu, kur tad ir šīs eh, iespējas eh, manevriem, lai piekrišanas procedūrā mēs varētu noslēgt diskusijas vai arī nē, lai uh, starp institūciju vienošanās uh, tiktu uzturēt līdz jaunu tiks sasniegt. Nu, protams, tas nav spēkā attiecībā uz uh, tiem paragrāfiem, kas ir uh, pretrunā līgumam. Un otrkārt, uh, mūsu saistības attiecībā uz to, ka mums ir tāda noteikta laika uh, grafika ietvaros jāstrādā uh, un mūsu piekrišana jādod vai arī nē. Un sarunas uh, tiek vēstas 312. 5, uh, paragrāfa 5. apakšpunkta ietvaros un uh, arī sekojošās sarunās mums ļoti skaidri jānāk par to, ka ļoti žēl ir ka padomas puse acīm redzot līdz šodienai nav kopēji interesi paudusi uh, rast vienošanos ar parlamentu par to, kā piekrišanas procedūra nākotnē tiks organizēta. Lai nebūtu šī alternatīva jā vai nē, bet arī lai nu, šis laiks uh, līguma formulējumos rastu uh, tos ceļus, kā parlamenta pozīcija tiktu ievērota, lai varētu būt piekrišana sasniegta. Jūs arī man pārdomu dokumentu uh, esat redzējuši 27. aprīlī, tas ir sastādīts teksts, ir tāds, kas vēlreiz uh, visas procedūras apvieno. Man norādīja uz to, ka trešajā lapas pusē augšā ir tāds nesaprotams formulējums attiecībā uz komisijas sākotnējiem priekšlikumiem. Un tas patiesā, patiešām nu, sākumā ir tā, ka tas, kas nu, tā sāk, sākotnējo elastīgumu finanšu plānošanā piemin proti līdz šinējā 21. līdz 23. paragrāfa īstenošana un uh, no otras puses juridiskais skaidrojums no padomas puses, un tas tiek uh, mainīts ar rezerves, kontingenciju rezervu tā sauktā. Uh, ka tā 0,03 nesasniedz no NKI ārkārtas uh, rezervu. Un vairākums padomē to var uh, mobilizēt un uh, ir nepieciešama parlamentu vairākuma piekrišana. Ja uh, summa ir lielāka, tad uh, vienbalsīgi piekrišana nepieciešama padomē. Un 0,03 šī robeža jākompensē pilnībā no uh, finanšu ietvaru rezervēm. Un, um, bet jāskatās, ka ie, jāievēro tas, ka iepriekšējos gados mēs nekad neesam tos pārsnieguši, bet, nu, šoreiz šīs robežas ir ļoti, ļoti tādas šauri noteiktas, un mēs redzam, ka šīs pārskata iespējas ir noteiktas, un arī nākotnē. Es domāju, ka saruna Pēdējā sēdē parādīja, ka mēs esam gatavi tādas saprātīgas sarunas vest arī ar padomu, arī par to, kā organizējam un kā strādājam ar kvalificēto vairākumu, vienbalsīgumu jautājumu un iespējams arī kompensāciju par elastīgumu instrumentiem un citām iespējām. Šīs iespējas ir jāizskata, un šodien var teikt tikai to, ka jāraugās, kādas vispār eh, iespējas ir padomē. Ja nav nekādas, teiksim, manevrēšanas iespējas eh, sarunām, arī attiecībā uz eh, šīm kompensācijām, ko īsumā pieminēja, tad var būt tāda situācija, kurā budžeta komitejai jāpieņem lēmums, kad uh, piekrišanas procedūra var tikt noslēgta negatīvi. Es aizvien domāju, ka var būt pozitīvs lēmums un uh, koordinātori arī ir jau tikušies un arī jau diskutējuši. Un es gribētu piedāvāt, lai es tiktos 22. 23. maijā budžeta komiteja un šūra komiteja varētu atbilstoši diskutēt, lai veidot arī kontakts ar uh, Ungārijas uh, prezidentūru, lai skatītos, vai ir iespējas uh, runāt par korektūru un piemērojumu padomus priekšlikumam, vai padomu negrib to darīt. Un tad vajadzētu pieņemt mūsu lēmumu tā, kā tas ir, vai ir pietiekami šie, nu, priekšlikumu, kur ir vērts diskutēt, vai nav uh, tādu. Un tad laiks tiek veltīgi zaudēts, jo sarunas tiek vestas. Un tad, nu, pavisam mierīgi mums vajadzētu budžeta komitejā pieņemt lēmumu, balstoties uz šīm sarunām, jo kā juridiskais dienests ir jāteicis, mēs, nu, tā teikt, nekrītam tukšumā. Vairāk, es domāju, man šodien nekas nav jāsaka. Paldies! Jā, paldies, Raimer! Anna Jensena grib ko teikt. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji, un paldies, Raimar, par šo pārdomu dokumentu, kas, manuprāt, ļoti labi atspogļo to, kas ir noticis un kāda ir situācija. Un jūsu ieteikums par šīm lietām, kas varētu vēl veicināt elastību, tātad, principā, atgriešanās pie ātrākajām pozīcijām. Uh, un savas grupas vārdā var teikt, ka mēs jūs pilnībā atbalstām un vēlam veiksmi rītdienas diskusijās, bet mēs arī zinām, ka tas būs sarežģīti un iespējams, ka mums būs jāpastāv uz mūsu pozīciju ļoti stingri un tas arī jāparāda, jo tas ir svarīgi gan saistībā ar nākotnes diskusijām par daudzgadu finanšu schēmu, bet um, arī, kad runājam par 2012. gada uh, gada budžetu vēl joprojām ir ITER jautājums, kas ir problemātisks. Tātad joprojām ir jautājumi, kuri aizvien uzpeldēs. Nu jā. Es domāju, ka galvenais ir uh, turēties pie savām pozīcijām. Paldies, Anna! Bet lūdzu, nespēlējieties ar uguni, kad ir runa par 2012. gada budžetu. Aida! Gracias, presidenta! Paldies priekšsēdētāji ļoti īsi, jo mēs esam daudzas reizes runājuši par šo jautājumu, un kā beigas konstatācija, mēs vēl aizvien esam saņēmuši sākotnē informāciju no sanāksmēm ar padomi. Taču gribētu atgādināt, ka e, rīt parlamenta pozīcija ir jābūt skaidrai ar Ungārijas prezidentūru. Un mums ir jāizlemj, vai mēs uzsākam sarunas no tiesas, jo šobrīd eh, mums bija tikai padomas priekšlikums, mm, neņēmot vērā parlamentu pozīciju, vai arī mēs sākam vai mēs nesākam šīs, eh, šīs sarunas. Tam ir jābūt nostādītam skaidri. Jā, es, viņi ir gatavi vest sarunas, tad mums ar tādiem jābūt, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka to, kas šobrīd ir, tas, kas šobrīd ir spēkā, tas ir jautājums par eh, kvalificētu vairākumu, par finanšu perspektīvām. Mums ir jāsāk ar, ar pašiem pamatiem. Un mums ir jā, jānorāda arī tas, ka mēs vēlējāmies vairāk elastīguma, ka mēs nebalstāmies uz padomes eh, priekšlikumu, mēs balstāmies uz savējo. Viņiem ir savs, mums ir savs priekšlikums, un eh, mums ir jāizlem par sarunu sākšanu. Tas ir viss, ko es gribēju teikt. Ah, Jā, paldies. Tagad Helga Tripel lūdzu. Jā, paldies, Raimēr, par eh, teikto. Pavisam īsi gribēju tikai pievērsties politisko seku jautājumu. Man arī gribētos, lai padoma pavirzītos un cerams, ka nākamajās sarunās to manīsim, bet ja tas nā nebūs, tad es ceru, ka šī komiteja iestāsies par to, lai mēs um, nepakļautos viņiem, lai mēs nepieņemtu kaut ko, ko mēs nevēlamies, bet tiešām pieturētos pie tā, ko esam kopīgi nolēmuši. Un tas ir arī izšķirīgais punkts, lai tas skaidri būtu un ar šo mandātu uh, um, tu vari tad uh, vest šīs sarunas, lai mēs būtu gatavi sarunām, bet uh, no, politiska, no padomas puses ir jābūt politiskai kustībai, ja viņi vēlas, ka mēs uh, to apstiprinām. Bez uh, politiskas virzības mēs to nevarēsim apstiprināt. Nu jā, ar visiem šiem paziņojumiem es domāju, ka Raimērs būs ļoti labi aprīkots un gatavs sarunām. Es gribētu tikai atgādināt vēl, ka Laikam visas politiskās grupas vēl to nav izdarījušas, bet eh, ēnu referentu vajadzētu iecelt šai darba grupai, lai Raimers arī zinātu, pie kā vērsties, tad, kad eh, viņš vēlas uzzināt politisko grupu pozīcijas. Labi, tad mēs varam šo punktu noslēgt un um, skatīsimies, cik tālu šoreiz tiksim. Labi. Tagad mums ir. Jā, mums ir eh, jāizskata divi atzinumi, eh, jānobalso par tiem, un abās eh, abos gadījumos ir runa par zivsaimniecību. Neredz mūsu referentu, bet redz mūsu bijušo zivsaimniecības referentu. Vai, Helga, tu varētu pārņemt Alfons Īkundas vārdā šo darbu? Man jāatzīstas jūta, ka neesmu gatava. Es arī nezinu, kāpēc Alfonsī kungs nav klāt. Ā, labi, tagad uh, ar darbinieku palīdzību. Labi, tad mums par to ir tikai jābalso. Es atvainojos, bet uh, tikko ierados Briselē un nebija vēl tik tālu tikus. Nu labi, nav nekādu problēmu, nav arī nav nekādu grozījumu. Es domāju, varbūt tu kaut ko gribi tagad izteikties, kā bijusī. Uh, zvejas sieva, bet, nu, laikam nē. Tad tagad vispirms e, balsosim par mūsu atzinumu par protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldību ar Seišelu salu republiku. Kurš atbalsta šo e, projektu? Lūdzu, celiet roku. Jā. Kurš pret? Viens. Kurš atturas? Neviens. Tad ar plašu vairākumu pieņemts. Tagad nolīgums ar uh, Santomes un Principī uh, Demokrātisko republiku. Kurš par šo atzinumu, kurš sastādājis referents? Paldies. Kurš pret? Viens. Kurš atturas? ar tādu pašu vairākumu pieņemts. Paldies! Ā, nu jā. Tagad pāriesim pie līdzekļu pārvietojumu, par kuru mums ir steidzam šodien jānobalso, jo pretējā gadījumā mēs uh, vairs nesasniegsim 4. māju, tas ir mūsu termiņš. Tas ir jāievēro, un pēdējā budžeta komitejas sēdē šis pārvietojuma balsojums tika atlikts, jo bija vēl vairāk nenoskaidroti jautājumi, vismaz referente tā to teica. Viņa šodien nevarēja ierasties, bet, protams, ka viņa visu šo te informāciju, kur komisija mums sniedz, manuprāt, pietiekamā apmērā, viņa to ir izskatījusi, un tagad ir par šo pārvietojumu. Un tagad gribētu jautāt, vai komiteja atbalsta referents viedokli. Kurš par šo pārvietojumu? Dank. Paldies. Kurš pret? Viens. Kurš atturas? Paldies. Also, Tātad mēs šo uh, līdzekļu pārvietojumu esam atbalstījuši un varam izglābt klimatu trešajās valstīs. Tagad 12. darbkārtības punkts. Tagad uh, gan man tev, Helga, kā referentai jājautā par šo līdzekļu pārvietojumu. Lūdzu, tev vārds. Jā, tagad par šo jautājumu arī esmu informēta. Jūtas paldies! Uh, Tas ir neliels līdzekļu pārvietojums. Revizijas palāta lūdza mums sniegt zaļo gaismu AST 7 eh, posteņu pārvēršanu AD 7. Tas ir jaunās politikas ietvaros, eh, lai nodrošinātu drošības pakalpojumus eh, pašā revizijas palātā, un tas ir lētāk nekā lietot ārpakalpojumus. Tāpēc es domāju, ka šī ir laba ideja, un tāpēc aicinu balsot par. Vai kāds grib izteikties? Vai mēs varam atbalstīt referents ieteikumu? Kurš par? Lūdzu, celiet roku. Paldies. Kurš pret? Neviens. Kurš atturas? Viens atturas. Labi. Tad ar plašu vairākumu pieņemts. 13. darbkārtības punkts, uh, to mēs atlikām. Uh, tur bija runa par ēku politiku. Skolu sistēma arī, kā jau pašā sākumā teicu, tas tiek atlikts uz nākamo uh, sēdi, ne uz ceturtdienu, bet uz nākamo sēdi vēl. Tagad pāriesim pie Enisa un Emsa. Sāksim ar Enisa. Kā jau kolēģi droši vien zina, Tad tā bija aģentūra, kura strādāja pie tīklu un informācijas drošības. Viņu uzdevums bija rūpēties par to, lai Eiropas Savienībā tīkli un informācija būtu drošībā. Toreiz, tad, kad mēs NISA aģentūru ar regulu izveidojam, kad mēs par to lēmām, mēs arī skaidri noteicām, cik ilgi uh, tā darbosies, un šīs beigu termiņš jau ir pienācis. Kolēģi varbūt atcerēsies, ka pavisam nesen, pirms diviem mēnešiem, plenārsēdē uh, e, bija runa par mandātu pagarināšanu, bet tagad šeit šajā atzinumā, kas mums ir jāsniedz, ir runa par jaunu mandātu, kas atkal būs uz, eh, manuprāt, ļoti īsu laiku. Priekšlikums ir Enisai strādāt piecus gadus, tātad turpināt darbu piecus gadus ar nedaudz grozītu mandātu. Un gandrīz nemaz netiks uh, mainīts finansiālais uh, aprīkojums, jeb finansējums, bet uh, būs daudz vairāk darbinieku tomēr. Mēs visi zinām, ka tad, kad mēs runājam par aģentūrām un par uh, to pamatotību un uh, varbūt uh, nevisai pareizo uh, vietu izvēli runājam, tad mēs Enisu piemērojām un norādījām kā tādu atbaidošu piemēru, jo Herakliona un tas, ka tā nav labi sasniedzama, tātad tas ir tāds piemērs, kā nevajadzētu izvēlēties aģentūras atrašanās vietu, jo zinātnieki, kas tiek aicināti strādāt tenisa aģentūrā vai ar viņiem sadarboties, viņiem ir vajadzīga vesela darba nedēļa, lai uz turieni nokļūtu un pēc tam nokļūtu atkal mājās. Un viņiem par to nemaksā un tā nevajadzētu būt, jo ņemot vērā, ka tie ir labi speciālisti un mums viņi ir vajadzīgi, un tad Nisai uh, nācās uh, tā kā Atenās atr, atvērt uh, tādu kā filiāli, lai varētu sadarboties, lai varētu organizēt starptautiskas konferences, lai cilvēki varētu ierasties. Uh, atrašanās valsts to pieņēma, to akceptēja, bet tagad vienmēr ir jautājums, ka, kad mēs runājam par Enīsu un jaunu mandātu, jaunu juridisko bāzi, Nisai, tad paceļas jautājums arī par to, ka varbūt šo atrašanās vietas jautājumu arī vajadzētu atrisināt un atšķirīgi atrisināt nekā tas ir bijis līdz šim. Tātad citur atrasties. Bet tas nenozīmē, ka tas ir tā skaidri jāmin arī mūsu ziņojumā. Es to vienkārši pieminēju, jo ITRE referents ir Džēls Čičesters, un viņš ir cilvēks, kas pēdējos gados intensīvi ir strādājis pie aģentūra jautājumu, un viņš jau savā ziņojumā ir ietvērs šo jautājumu. Mums ir tikai jānoskaidro budžetā jautājumi. Un uh, manā projektā jūs atradīsiet uh, arī mūsu budžeta grozījums, kas ir svarīgi. Bet es arī gribētu uzdot jautājumu komisijai. Ja mēs raugāmies uz uh, to, ka komisija uzskata, ka 3,5 cilvēki komisijā, komisijas eh, dienestos, pašā komisijā, ka viņiem ir jāstrādā, eh, lai sadarbotos ar Enīsu un ka tas gadā maksā eh, gandrīz pusotru miljonu eiro, tad jautājums ir, kā tad komisija to tagad dara. Tagad šķiet, ka pietiek ar vienu cilvēku, ja es pareizi saprotu. Un vai tad tiešām ir nepieciešams uh, tīri praktiski paredzēt vesels 3,5 darbinieku slodzes, uh, tātad 3,5 darbiniekus, kas nodarbojas ar enisu. Ko mums tagad darīt? Šis jautājums man vienkārši ir jāuzdod, jo tas tiešām ir arī budžeta jautājums, un nevaru to tagad atrisināt ar juridisko pamatu Enīsai, bet tik un tā labprāt saņemt atbildi. Ich glaube... Visi pārējie jautājumi, eh, ko mēs šeit minam, atzinumā un kas arī ietilpst mūsu budžeta pienākumos, tas mums šeit uh, nav tik svarīgs, uh, lai to pieminētu un diskutētu. Par to nav jādiskutē, jo mēs visi vienkārši esam viensprāts. Dažas lietas, kuras uh, mēs eh, starp institūciju darba grupā jau esam nolēmuši, tātad komisija, padome un parlaments kopīgi ir nolēmuši par šiem jautājumiem. Un, tās lietas arī šeit tiek iekļauts, bet, nu, par to nav vairs jādiskutē. Un par to nekādas domstarpības nepastāv līdz ar to. Par to mums tagad nav jārunā. Tas bija par Enīsu, eh, saistībā ar EMSA. Mums ir nedaudz cita situācija, bet arī tur ir uh, runa par EMSA kompetenci paplašināšanu. Un varbūt, ka uh, pēc tam, kad uh, mēs visi būsim izteikuši savus jautājumus komisijai, varēsim dot uh, arī vārdu komisijas pārstāvim, lai viņš var atbildēt uz jautājumiem. Anni Jensen, lūdzu. Um. Paldies. Varu piekrist jūsu piedāvātāju piedājai par grozījumu attiecībā uz pārvaldību un atsevišķiem jautājumiem, par kuriem mēs esam vienojušies um, darba uh, starptaut, uh, starp institūciju darba grupā par aģentūrām. Taču man ir jautājums par ēnisa. Uh, Es eh, eh, gribu sacīt, ka aģentūra Enisa bija paredzēta, lai sniegtu pakalpojumus par eh, pret atlīdzību. Tā ir sava privātā daļa. Un es gribētu jau uzdot jautājumu, vai tas ir īstenojies. Vai Enisa nodarbojas ar naudas pelnīšanu un var sevi finansēt. Jā. Paldies Jutam. Pirmkārt, pilnībā atbalstu tevis piedāvāt uzgrozījumus, bet no manas puses komentārs, kas Enisu ieliek plašākā kontekstā. Un Šeit es gribu runāt par Eiropas eh, kiberdrošības eh, celšanu. Un šis jautājums ir pirmkārt nepietiekam novērtēts, otrkārt ļoti dinamisks jautājums un eh, nevienmēr mēs to varam panākt ar attīstību. Pēc diviem diskusiju un strīdu gadiem Kaut kad pirms mēneša es dzirdēju, kā Nelija Krūsas sāka, ka ir domāts par Eiropas stratēģiju pret kibernoziegumiem. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šis jautājums ir e, prioritāšu augšgalā sarunās ar savienotajām valstīm. Es e, domāju, ka vēl divi vai trīs gadi paies, kamēr šī stratēģija tiek sagatavot un piedāvāt. Un ļoti svarīgi ir tas, kā Eiropas komisija nostādīs darbu par kiberdrošību kopumā, un tad mēs redzēsim, kāda ir Enisa loma. Manuprāt, tavi grozījumi ir vietā attiecībā uz Enisu šobrīd, taču, manuprāt, Eiropas Savienība uh, ir krietni vien palikusi iepakaļ ir daudz, kas jāpaspēj izdarīt, tas tiek norādīts mūsu aģentūrām, un mums ir jārunā šeit nevis par Enisu, bet par visu struktūru kopumā, kas nevar turpināt darboties šādā veidā. Taču visumā šeit ir lieliski eksperti, doktors Hambrechts eh, un, un citi, bet uh, mūsu piešķirtais mandāts, taiskaitā ENISA pagaidu raksturs. Es neesmu pārliecināts, ka tas ir piemērot kiberdrošībai. Bas. Jā, paldies. Tie ir principiāli jautājumi. Mēs varam par to šeit diskutēt, bet nevaram to iekļaut grozīmos. Tas tad ir jādara itri komitejā. Un tomēr es domāju, ka Jā, es jau to apšābīju, tātad pieci gadi, un pēc trim gadiem tad uh, jānotiek izvērtējumam. Mēs taču visi zinām, kā ir ar termiņiem. Man vienkārši tas šķiet pārāk īss laiks. Pieci gadi, manuprāt, ir, uh, nu jā, pilnīgi pārāk īss laiks, lai tas viss tiktu izdarīts. Uh, Tā pat nav jauna aģentūra, tā jau eksistē, visi speciālisti jau ir uz vietas. Tātad viņiem nav, protams, tāds iesildīšanās laiks vajadzīgs, bet pēc trim gadiem jau ir izvērtējums, un tad skatīsimies, kādi ir rezultāti izvērtējuma, un kas tad tad notiks pēc pieciem gadiem. Vai mēs pagarināsim tā pēdējā brīdī atkal šo termiņu? Nu jā, tas ir tā kā no rokas mutē nedaudz tāda darbība. Uh, un tāda pēdējā brīža rīcība. No otras puses, jā, patiešām, varbūt, ka atkal būs kaut kādas izmaiņas, kad Nelī Krūsa būs savu kiberdrošības pasākumu, pasākumu plānu iesniegusi vai programmu, nu, to mēs vēl nezinām. Prēsas kungs, varbūt jūs varat atbildēt uz visiem mūsu jautājumiem. Thank you, Madam Chair. Uh, just... Uh, Paldies, uh, priekšsēdētāji. Mēģināšu atbildēt uz dažiem uzdotajiem jautājumiem. Jaunais aģentūras mandārts galvenokārt uh, ir domāts, lai varētu nodrošināt palīdzību un atbalstu regulatīvos jautājumos tāpat arī runājot par privātuma nodrošināšanu. Šie ir galvenie uzdevumi un nevis eh, mēģināt sniegt pakalpojumus pret sāmaksu. Par atrašanās vietas jautājumiem eh, un darbību pēc eh, sunset klauzulas izbeigšanas. Manuprāt, šie ir horizontāla rakstura jautājumi, kas ir jāskat starp institūciju darba grupā par aģentūrām, jo mums ir nepieciešami vienoti noteikumi. Un visbeidzot, par konkrēto jautājumu, kādi ir konkrēti uzdevumi cilvēkiem aģentūrā. Pirmkārt jānodrošina ir zināma pāraudzība pār aģentūru. Un es gribētu piedāvāt par konkrētu jautājumu no komisijas puses. Tiek nosūtīti konkrētie uzdevumi, kas uh, tiek veikti šajā komisijā. Jā, irgendjemand. Jā, vai kāds uh, ir speciālists par Enisu? Viņš pieteicās runāt un arī šo to gribētu pateikt. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vienkārši gribēju šo to piebilst. Man kolēģi atbildēja un paskaidrot par šiem trīs ar pus. Vai jūs varētu lūdzu stādīties priekšā? Jā, protams. Protams, priekšsēdētājs kundze, Mani sauc uh, Rodžers Hollers, esmu no informācijas sabiedrības ģenerāla direktorāta un esmu atbildīgais par sadarbību ar Anīsu. Un patiešām uh, ir tikai viens uh, kontaktu darbinieks uh, sadarbībai ar aģentūru, uh, tas esmu es, un pārējie divi ar puses cilvēki ir cilvēki, kas dara darbu, kas ir saistīts ar Enisu, bet ir vairāk kā divi ar puses cilvēku. Tas ir viss darbs, kas tiek apkopots, un uh, uh, tas atbilst divi ar puses cilvēku slodzei. Komisija diezgan intensīvi strādā ar Enisu tīklu un informācijas drošības jautājumu un citi jautājumu, kritiskās informācijas infrastruktūras aizsardzība ir ļoti svarīgi jautājumi, un tur ir visu laiku vajadzīgas intensīvas diskusijas. Tātad ir tādas tiešām ļoti intensīvas diskusijas un tiek uzraudzīts enīsas darbs. Tas tiek īstenots uh, ar uh, darba semināru starpniecību, kas prasa laiku. Uh, un arī aktivitātes, kas ir saistītas ar aģentūras finanšu aspektiem, finanšu uzraudzība pār uh, aģentūras darbu, un tas viss sastāv kopā trīs ar pus uh, darbinieku slodzi. Jā, Jā, paldies par skaidrojumiem. Laslaus Urjāns lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kā parasti Eiropas tautas partija atbalsta referentu šajā jautājumā, bet man jāatzīst, ka klausoties debatēs es pilnībā atbalst, at, saprotu tos, kas ir ļoti skeptiski pret uh, dažādiem aģentūrām. Šeit ir vairāk jautājumzīmju nekā atbilžu. Man ir tāda sāja garša, jāsaka. Nu, jā. jā, tā, tā tas ir. Denīza. Nu, nav tieši, kā lai to sakt, tas īpaši labais piemērs organizācijai. Īpaši labam darbam, jā, un tas ir tas, nu, bēdīgais visā šajā stāstā, diemžēl, ir tā, ka sakarības un apstākļi nav īpaši labi, Enīsa, bet nu labi. Es saprotu, tagad turpināsim ar EMSA. EMSA jautājums ir vienkāršāks. Tā ir mūsu Eiropas aģentūra jūsu drošības jautājumos. Un tā ir izraisījusi, nu, pirmām kārtām transporta komitejā diskusijas, un tai tagad uh, tiks piešķirtas piešķirt lielākas uzdevuma klāsts un tādēļ pamatnoteikumi tiek mainīti. Un tādēļ mums pats par sevi saprotams, ka jāpauž mūsu viedoklis. Kā vienmēr. Nu, tas ir gluži tas pats, ko teica par Enisa. Mūsu budžeta grozījumi, tos es esmu iesniegusi. Bet ko es ļoti steidzīgi no komisijas gribu zināt, Es jautāju transporta komiteju jau. Es jautāju arī EMSA aģentūrai, bet neesmu vēl saņēmusi atbildi. Komisijas priekšlikums ir tāds, ka seši personāla uh, uh, locekļi uh, tiek atkal nodarbināti jauniem uh, uzdevumiem. Bet mēs zinām mūsu budžeta diskusijās, kā aģentūras attiecībā uz uh, viņu pašu komandu. Nu, nu, viņiem nav pārāk daudz uh, cilvēku. Un kā tad tas notiks? Nu, transporta komiteja katrā gadījumā nevarēja man uh, dot atbildi. Tika teikts, jā, mēs vēl uh, risinam sarunas par to. Uh, Varbūt, ka jums ir kāda ideja, kā šie seši cilvēki nu, tiks atkal nodarbināti vai papildus nodarbināti, jo jau arī tagad viņi nav bezdarbībā. Thank you, Madam Chair. Uh, the, the answer... Priekšsēdētāji, paldies. Atbildi būs um, samērā īsa. Uh, Tā ir atbildība par pieejamiem mm, resursiem, e, kas piekrīt aģentūras direktoram. E, Aģentūrā, mm, kā citas Eiropas Savienības struktūras, e, vislabākajā veidā izmanto pieejamos līdzekļus, taiskaitā cilvēku resursus. Un Mēs eh, komisijā strādājam pie šiem jautājumiem ļoti ilgi un arī, arī tas ir paredzēts 12. gada budžetā. Un tas ir jautājums par esošo līdzekļu organizāciju efektīvākā veidā. pie kā ir jāpieturas visām organizācijām. Es domāju, ka aģentūras direktors varēs sniegt šeit atbildi. Paldies. Līdz šim viņš nebija spējīgs sniegt šo atbildi, bet nu labi, Ike kungs, lūdzu. Ļoti īsi ir jāskatās šis eh, pārdalījuma priekšlikums aģentūras nākotnes darbības ietvaros, kad būs ievērojams kontrols misiju pieaugums, un šajos apstākļos mēs zinām, ka būs eh, ievērojams eh, darbinieku uzņem, pieņemšanas apjoms šo misiju sakarā. Un patiesībā eh, kaut kam nozīmīgam eh, sākums ir pareiza darbības sadala. Es to saku tāpēc, ka es nepiedaru pie tiem, kas vajā aģentūras, bet Eiropai ne, eh, ne parlamentam nav pietiekami līdzekļu. Un tā ir vairāk kā tehniska aģentūra un nevajadzētu visos gadījumos eh, šaut uz pianistu, kā mēs sakam Francijā. Jā, nu, to varu tikai atbalstīt. Esmu pilnīgi pārliecināta. Man tiešām jāsaka, ka mēs veidojam aģentūras tikai tad, kad komisija uh, Uh, saka, ka tā nevarēs veikt tos pienākumus un sniegt tos pakalpojumus, kurus tad sniedz šī aģentūra. Tas vienmēr ir skaidrs, un tas ir tajā izvērtējumā arī uzsvērts, kad komisija sniedz mums izvērtējumu, vai ir jāveido aģentūra. Tas ir jāņem vērā, bet jautājums vienmēr arī tas, uh, kā tad komisija attiecas pēc tam pret šo aģentūru, kad tā tiek izveidota. Es jau nesaku, ka vienmēr viss ir ļoti netaisnīgi, bet dažkārt man šķiet, ka tur trūkst loģikas. Mēs uh, dzirdējām Levandauska kunga aicinājumu uh, uz nākamo gadu paredzēt nulles pieaugumu attiecībā uz personālu. Nu, jā, jā, ko tad tas nozīmē? Uh, neradīt jaunu štata vietas, tad, tad, tad ir uh, līgumdarbinieki milzīgā skaitā. Vai tad tā tiešām uh, ir tā lieta, ko mēs vēlamies sasniegt? Manuprāt, nē, bet nu labi. Šo diskusiju tad mēs varēsim 9. maijā turpināt ar atbildīgo komisāru Sure komitejā, par administratīviem lietām atbildīgo komisāru jo jautājums taču vienmēr ir, kā tad tiešām viņi ar šo cilvēku pārstruktūrēšanu, personāla pārstruktūrēšanu tiks galā. Un eh, vai eh, viņi 13. gadā saņem šīs štata vietas, ja viņi 12. gadā pieņem šo situāciju. Nu labi, mēs skatām budžeta projektu šim gadam, bet komisija. Prezas kungs eh, šeit kā direktors ir uh, vienīgais. Viņam tas ir atkal jāuzklaus, bet uh, tādējādi netiek ņemts vērā tas, ko mēs prasām. Piemēram, uh, šos te ieņēmumus atstāt aģentūrā un nevis atņemt viņiem tos. Uh, tātad šos ieņēmumus, kas nāk no uh, pakalpojumu maksām, bet tas tā netiek darīts. No otras puses, man vienmēr jāsaka, ka jūs nesat arī gatavi uh, pieņemt budžeta grozījumus. Šī komiteja jau kopš 2004. gada rūpējas par to, lai aģentūras budžeta procedūras laikā netiktu uh, bīdītas vienu uz vienu pusi, otru uz otru pusi. Um, mēs vienmēr esam teikuši, ka ja vajadzīgs vairāk personāla, tad ir uh, jāpiedāvā budžeta grozījumi. Un mēs arī to darām, bet pēc tam komisija nav gatava šos budžeta grozījumus iniciēt. Kaut gan es varu minēt vienu piemēru, vēl šodien saņēmu sūdzību par to, uh, kaut gan uh, tas neietekmē mūsu budžetu, jo viņi šīs štata vietas var nozagt ar tiem ieņēmumiem, kas viņiem ir. Uh, Viņi paši tās var finansēt. Tad es jautāju, vai tas tā ir pieņemami. Es domāju, ka tomēr nē. Un varbūt mums vajadzētu pamatīgāk par to padomāt, vai uh, mums varbūt ir jāmaina sava pieeja. Varbūt, ka uh, pēc tam būs uh, pavisam citāda uh, un sarežģītāka budžeta procedūra nekā līdz šim tas ir bijis. Nu labi. Visi kolēģi zina, Eh, kas tagad notiks. Paldies visiem, kas ieradās. Atgādināšu, ka 16. mājas ir grozījuma iesniegšanas termiņš abiem šiem atzinumiem. Un tad eh, jūnijā, 15. jūnijā, mēs balsosim par šiem atzinumiem. Tātad līdz 16. maijam Droši vien 12. ir iesniegšanas termiņš. Jā, tātad līdz 12. dienā ir šis iesniegšanas termiņš. Labi. Setu. Genau. Jā. Neaizmirstiet, ka mēs visi tiekamies atkal ceturtdien, vai ne? Uz redzēšanos un jauku vakaru!